Okay. Good afternoon. Sveicināti, dārgie kolēģi. Es jūtos kā pirmajā skolas dienā nedaudz, bet es to pārvarēšu. Sveicināti, ja komentāri nav, tad es gribētu aicināt pieņemt darba kārtību, ja jūs tai piekrītat, ja neviens tai nepie, neiebilst. Pirmkārt, sveicu jūs visus mūsu emis sanāksmē un esam pārliecināti, ka šis būs ārkārtīgi auglīgs darba gads ar daudzām interesantām un intensīvām uzklausīšanām noderīgām mums visiem un labiem ziņojumiem pēc tām, kā jūs zināt. Emijas eh, sanāksme bija paredzēta 22. martā, bet eh, sakarā ar traģiskajiem notikumiem Briselē šo sanāksmi mums vajadzēja atcelt. Eh, atzīšu, kā arī es nebūtu bijusi spējīga sasaistīt divus sakrīgus teikumus šajā dienā. Šī sanāksme tiks pievienota Eh, gada eh, kalendāram, lai nodrošinātu to, ka iepriekšējās atcelšana ne sagroza mūsu paredzēto kalendāru. Šī sēde tiek straumēta, tulkošana notiek 15 valodās. Un tā kā Mēs strādājam bezpapīra režīmā, visi dokumenti ir pieejami elektroniski. Koordinatoru sanāksmes lēmumus 10. un 16. aprīlī tiek uzskatīti par pieņemtiem, un e, emis kalendārs tiks izvietots tīmeklī pilnai caurskatāmībai. Tāpat es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka mēs esam jauna komiteja, mums bija zināmas grūtības pieslēgties jau esošajam komiteju kalendāram parlamentā, un dažkārt jūs saskārsieties ar to, ka mūsu sanāksmes notiek ceturtdien pēcpusdienās, kā tas ir šodien, bet lūdzu paredziet to, lai varētu pakārtot savus darba grafikus, kalendārus un arī lidojumu sarakstus. 2. marta konstitutīvās sanāksmes protokols ir jūsu tiešsaistes mapēs, ja iebildumu nav, tad uzskatīsim to par pieņemtu. Pāriesim tagad pie 4. punkta, kas ir viedokļa apmaiņa. Jā, Jūs gribējāt izteikties. Paldies. Es nedzirdu tulkojumu dāņu valodā šodien un ceru, ka nākotnē tas neatkārtosies. Es vēlos klausīties tulkojumu dāņu valodā. <laughs> yes, you could use Dutch. <laughs> Varbūt jūs, jūs varētu izmantot uh, nīderlandiešu. Es saprotu nedaudz dāņu, saka priekšsēdētāji, kā joku. We'll take that with us, um, uh, but it depends on the, as I said. Kā jau es sacīju, mēs esam pēdējie pro komiteju programmēšanā un dažkārt mums ir grūtības gan piemēroties atvēlētiem laikiem, gan telpām, bet es visas vēlmes uzklausīsim, lai ik viens var strādāt savā dzimtajā valodā. Un tagad, ja vairāk eh, izrādījumu nav, es vēlētos pāriet pie ceturtā punkta, kas ir viedokļa apmaiņa ar komisijas pārstāvjiem no Grau, Klima un NV ģenerāla direkcijām. Pievērsīšu tagad jūsu uzmanību svarīgam jautājumam, sākot ar nākošo sanāksmi. Mums būs tā saucamās liecinieku uzklausīšanas Tā tas nenotiek šodien. Šodien uzklausīšana notiek kā parasti strādājot komitejās, tā ir viedokļa apmaiņa ar e, starp komitejas un attiecīgo ģenerāla direkciju pārstāvjiem. Jūs iespējams tiksieties ar šiem cilvēkiem arī liecinieku uzklausīšanās bet šodien mēs izveidosim vienotu spēles laukumu visiem, lai būtu pilnīga drošība, ka mums visiem ir vienots sākuma punkts komitejas darbā. Mēs esam ieplānojuši iekļauties divās stundās. Tas nav iestrādāts manā DNS, bet man nāksies sekot vairāk runātāju laikam un uzņemties skolmeistaru lomu, jo mums ir jāievēro atvēlētie termiņi. Un es vispirms stādīšu priekšā pirmo runātāju, kas ir Antī Peltomaki, ģenerāla direktora vietnieks Grau ģenerāla direkcijā. Un kopš eiro 5 un eiro 6 regulu eh, pieņemšanas tika eh, izveidota jauna testa procedūra, ARDE jeb reālās braukšanas testa procedūra. Eh, šis jautājums ir būtisks, ņemot vērā Volkswagen krīzi. Es dodu jums tagad vārdu. Uh, Telto Makīkungs. Paldies priekšsēdētāji, godējumie vicepriekšsēdētāji, godējumie deputāti, dāmas un kungi. Šodien es e, nevaru droši apgalvot, ka esmu e, laimīgs satru, esot šeit, taču katrā ziņā esmu gatavs e, sniegt savu devumu jūsu komitejas darbā, ņemot vērā jūsu iesniegtos pieteikumus, uz kuriem es mēģināšu atbildēt un īsti izklā, eh, kopumā izklāstīt situāciju, kāda tā ir kopš 2007. gada un Eiro 5 un 6 regulu pieņemšanas. Un kā tas eh, ietekmēja RDE testa procedūru pieņemšanu. Kāpēc šī procedūra tika izvēlēta un eh, no komisijas perspektīvas raugoties? tā bija vispiemērotākā pieeja, lai nodrošinātu labāku gaisa kvalitāti un mazinātu izmešu līmeņus. Es gribētu aicināt neskatīt šos aspektus izolēti, bet kopumā kā vienotu sistēmu, lai nodrošinātu, ka mūsu sistēma ir droša un uzticama, un tieši to arī no mums sagaida mūsu pilsoņi. Visbeidzot, es stāstīšu par komisijas lomu ieviešot Eiropas Savienības emisiju likumdošanu un tās reakciju uz Volkswagen krīzi. Ir ļoti nozīmīgi gūt eh, pareizi sapratni par komisijas un dalībvalstu lomu attiecībā uz mūsu likumdošanas ieviešanu. Ar jūs atļauju, es teikšu tagad dažus vārdus par Eiropas eh, tipa apstiprināšanas ietvaru un kā tas darbojas. Un jūs zināsiet tipa eh, vai apstiprināšanas ietvaru apstiprina modeli automašīnai pirms tas tiek laists tirgū. Tas koncentrējas uz pirms tirgu laišanas atbildības pārbaudiem transporta līdzeklim. E, sistēma ir balstīta uz savstarpēju uzticību pēc certificēšanas vienā dalība valstī e, to var lietot visās dalību valstīs. Nacionālās lēmēja iestādes atbild pār autoražotāju atbilstības nodrošināšanu, taiskaitā attiecībā uz emisijām. Šobrīd piesārņojošās emisijas tādas kā NOx un CO2 tiek mērīt laboratorijā saskaņā ar NEDC jeb jauno Eiropas uh, braukšanas ciklu. Šis e, cikls tika sagatavots 90. gados, kad CO2 vēl nebija vides uzmanības centrā. Turklāt e, laboratorijas e, apstākļos testa ciklam ir robežas, un tās ir vienkāršots risinājums tam, kas notiek reālos apstākļos. Attiecīgi pastāv atšķirības starp eh, laboratorijas un reālām eh, pārbaudēm, it īpaši attiecībā uz CO2 un NOx. Lai šo plaisu mazinātu, tika pār eh, paredzēts izveidot precīzākus emisiju mērījumus, kas būtu tuvi reālās dzīves situācijām. Mēs strādājam pie uh, diviem virzieniem. No vienas puses tiek veidotas jaunas globālas mm, testa procedūras, kas ir harmonizētas, un e, tās uzlabotu CO2 emisijas, no otras puses e, papildināts laboratorijas testus un pārbaudīt, ka slāpekļu oksīdu un par, eh, daļiņu eh, skaits tiek mērīts atbilstoši reāliem braukšanas apstākļiem. Tagad daži vārdi par RDE testa procedūru. Tad, kad likumdošana tika pieņemta 2007. gadā un tika attiecināta uz Eiropu pieci tipa transporta līdzekļiem no 2009. gada septembra kļuva skaidrs, ka e, netiek precīzi atspoguļota atmosfēras e, piesārņošana reālas braukšanas apstākļos, un tāpēc vajadzēja koriģo, koriģēt situāciju, izmē, izmērot emisijas reālos apstākļos. Jaunā procedūra tika izveidots saskaņā ar pētījumiem eh, sadarbībā ar tehniskajiem ekspertiem. Tehniskie eksperti tikās darba grupā un veica tehnisku darbu izstrādājot jaunu testēšanas procedūru. Tas aizņēma trīs ar pusi gadus. Un pēc tam vēl vienu gadu dalībvalstīm lai varētu politiski pieņemt lēmumu. Tad, kad mēs diskutējam par šo jautājumu, pēc skaitā Eiropas parlamentā, iebildumi netiks saņemti eh, no parlamenta puses un Tas nozīmē, ka ERD var tikt uzsākti 16. E, gada sākumā. Kā tas notiks? Tiks izmantotas portatīvās mērījuma sistēmas, kuras tiks piestiprināts transporta līdzeklim. Līdz ar to tiks samazināts esošās plaisas starp pašreizējo laboratorijas un reālās braukšanas testiem. Eiropa ir pirmais reģions pasaulē, kas attīsta šādas stingras testēšanas metodas. Tālāk, kāpēc komisija izvēlējās šādu pieeju? Regulā Eiro 5 un 6 ir vairāki pasākumi paredzēti, lai varētu ieviest galvenajā tekstā norādīto. E, tas attiec uz testa procedūrām, kas ir jāpiemēro tipa apstiprināšanā, lai varētu izveidot specifiskas testa procedūras, lai identificētu un novērstu bojātu vai nepiemērotu iekārtu lietošanu. Komisija izvēlējās koncentrēt pūliņus uz robustu RDE testa procedūras izveidošanu, lai varētu nodrošināt gan to, ka e, testa cikls atspūgļo reālās emisijas no vienas puses, no otras puses nepieļauj sagrozītu iekārtu lietošanu. Es darbībā ar ieinteresētajām personām un saskaņā ar zinātniskiem pētījumiem un ieteikumiem tika izdarītas izvēles. Un visos ziņojumus, kas iesniegti padomēju un parlamentam, Eiropas parlaments to atbalstīja savā ziņojumā, kas pieņems 2013. gadā. Mums bija arī taiskaitā ekstensīvas e, konsultācijas ar ieinteresētajām personām. Tomēr jānorāda, ka tas nenozīmē, ka komisija pieturētos pie uh, tā vai konkrētā, tās vai citas konkrētās puses eh, pieprasījumiem. Un kāpēc komisija tik ilgi strādāja, lai ieviestu RD testa procedūru? Tas ir. ir eh, uzskatāms par ilgu periodu, ņemot vērā, ka tie bija 3,5 gadi tehniskajam darbam un viens gads politiskajam darbam. Taču jāapzinās, kā tas būtu ierasts eh, grafiks ir nepieciešams laiks, lai salīdzinātu, izvērtētu tehnisko datu dažādās metodas emisijas izvērtēšanai, lai varētu veidot saprātīgu un robustu testēšanas procedūru. Tāpat bija nepieciešams konsultācijas ar interesētajām personām. Un ja mēs salīdzināsim šos eh, termiņus ar iepriekšējiem termiņiem, E, smagajiem auto, tad mēs redzēsim, ka tehniskais darbs tajā laikā prasīja turpat vēl astoņus gadus. Nedrīkstam aizmirst arī to, ka ir D-testa procedūra tehniski sarežģīts jēdziens. Bez precedentiem e, kādā citā legālā sistēmā. Tas ir tikai sākums un nevis beigas. Un kopumā mēs piedāvājam šobrīd specifikācijas testa procedūrām. Ir norādīts prasības NOx emisijām RD testēšanas laikā to nosaka, ņemot vērā atbilstības faktorus, kur ir ņemti vērā absolūtie maksimālie emisiju griezti citi, piemēram, iekļaujot um, braucienu pa stāvu nogāzi, kad uh, izmešu līmenis uh, būtu augstāks, kā arī emisiju līmenis ierastos apstākļos. Otrais regulatīvais RD teksts ievieš pienākumu autoražotājiem uh, deklarēt viņu emisiju samazināšanas stratēģiju. Vēl divi citi RD teksti šogad tiks pieņemti. Trešais eh, teksts eh, paredz procedūru daļiņu skaita mērījumiem, un ceturtais attiecas uz atbilstības faktoru individuāliem transporta līdzekļiem. Tādā veidā varētu nodrošināt pilnu caurskatāmību. Volkswagen gadījums uh, parāda uh, ierobežojums mūsu uh, sistēmai, kas tiks pārskatīta. Tāpēc komisija 27. janvārī pieņēma priekšlikumu pastiprināt tipa apstiprināšanas sistēmu Pašreizējos apstākļos komisija kā tāda neveic nekādus transporta līdzekļu eh, testēšanas pasākumus. Eh, dalībvalstis pārbauda atbilstību autoražotājiem un apmainās ar informāciju un apstiprinājumiem, kas ir izsniegti vai atsaukti. Turklāt apstiprināšana notiek pirms E, transporta līdzekļi tiek laisti tirgū. Tāpat arī dalībvalstis ir atbildīgas pār Eiropas Savienības likumu iecelš, e, ieviešanu. Jaunais priekšlikums paredz stiprināt e, sistēmu. Pirmkārt ir paredzēts, ka tiek labāk konstatēta neatbilstība ar vairāk caurskatāmības, vairāk uh, pirms eh, laišanas tirgu testiem, kā arī pēc tirgu laišanas testiem. Tālāk vēl viens elements ir eh, uzraudzības sistēma komisijas pāraudzībā, eh, kas tiks izveidot līdz ar Eiropas Savienības ehm, sodu pasākumiem, kas ir kas var tikt piemēroti neievērošanas gadījumā. Visbeidzot, procedūras visai Eiropas Savienībai tiks īstenotas, lai nodrošinātu viendabīgu piemērošanu visā Eiropas Savienībā. Ar šo priekšlikumu komisija uzskata, ka patērētāju vide un ves, eh, eh, veselība un drošība, ka arī apkārtējā vide tiek labāk aizsargāta. Šādā veidā mēs apliecinām mūsu apņemšanos veidot stabilu juridisku ietvaru, lai novērstu likumdošanas trūkums, Un visbeidzot, mēs esam iecerējuši jaunas laboratorijas testēšanas procedūras gan piesārņotājiem, gan CO2 emisijām. Tiek eh, izstrādātas vieglo transporta līdzekļu testa procedūras, kas labāk atspoguļotu situāciju. Komisija ir iecerējusi nākt klajā ar priekšlikumu šogad, lai varētu to iekļaut Eiropas Savienības likumdošanā Tālāk runājot par Volkswagen gadījumu un kāpēc mūsu tirgus uzraudzība nebija spējīga to not, eh, konstatēt un kāpēc konstatēt to tik savienotajās valstīs un nevis Eiropas Savienībā. Gan Savienotajās valstīs, gan Eiropas Savienībā bojātie kārt lietošana ir aizliegta. Un rodas jautājums, kādas ir pamatatšķirības starp sistēmām Eiropas Savienībā un Savienotajās valstīs, un jākonstatē, ka šeit ir tīri sistēmisks atšķirības, un atšķirīgas ir arī pieejas. Mēs vairāk koncentrējamies uz pirms tirgus izpēti, kamēr Savienotajās valstīs lielāks uzsvars tiek likts uz tirgus uzraudzību Un pat, jā, savienoto valstu sistēma koncentrējas uz tirgus uzraudzību, tas nebija tas veids, kā atklājās Volkswagen gadījums. Šeit bija vairāki proaktīvi pētījumi, un pēc tam tiks, tika sagatavoti pierādījumi tam, ka kaut kas nav kārtībā un attiecīgi vēlāk eh, ziņots Amerikas regulatīvajām struktūrām. Eiropas Savienībā ir 28 nacionālās lēmējstādes, kuras atbild par pirms tirgus uzraudzību. Un šādi, šādas pārbaudas ir jāveic pirms e, transporta līdzekļu laišanas tirgu. Komisijai ir nelielas ieviešanas pilnvaras, kā jau es to sacīju, galvenokārt tādas ir nacionālajām lēmēju iestādēm, lai īstenotu darbu uz vietas, un arī norādījums nelietot bojātas iekārtas. Komisija apzinās, ka Eh, tirgus uzraudzība nacionālā līmenī nedarbojas eh, pilnīgi apvienošā veidā. Tāpēc mēs jau savlaicīgi apziņojām dalībvalstis, atgādinot to pienākumu šajā jomā jau 2012. gadā. Komisija aicināja veikt attiecīgus pasākumus, lai tīpa apstiprināšanas likumdošana tiek pilnīga pilnībā ievērot un tirgus uzraudzības principi īstenot attiecībā uz eh, transporta līdzekļiem. Eh, šis ir viens no iemesliem, kāpēc mēs sagatavojām eh, tīpa apstiprināšanas sistēmas pārskatu. Ir jādod iespējas veikt vairāk pārbaudas esošajā tirgū un iespēju organizēt atsaukšanu Eiropas Savienības līmenī. Mēs to attiecinām arī uz traktoriem un motocikliem, kur tiek ieviest stingrāk noteikumi, neraugoties uz ierobežotajām pilnvarām pēc Volkswagen skandāla komisija. Aicināja dalībvalstis veikt nepieciešamo izmeklēšanu, un komisija vei seko šīm izmeklēšanām ar kopīgu metodiku. Tāpat komisija ir lūgusi dalībvalstis paplašināt izmeklēšanas, lai konstatētu iespējamos uh, Eiropas Savienības likumdošanas pārkāpumus šajā kontekstā. Mēs vēlamies uh, noskaidrot uh, patie, E, patiesībā ātri, tomēr ir ļoti būtiski, lai mūsu rīcībā būtu pilna aina. Mēs esam sākuši pirms e, pārkāpuma procedūras pret 23 valstīm, un kopumā mēs uzskatām, ka komisija ir veikusi visus pašreizējā likumdošanā pieļau, e, pie, esošos pasākumus, lai turpmāk uzlabotu mūsu likumdošanas ietvaru nodrošinātu tā labu darbību. Noslēgumā es gribētu sacīt, ka komisija ir gatava strādāt caurskatām, sadarboties ar jums, lai varētu kliedēt jebkādas šaubas un virzītos uz priekšu. No sirds ticu, ka Eiropas parlaments un komisija ir ar kopīgu mērķi šajā procesā, lai uzlabotu Eiropas Savienības likumdošanas sistēmu autobūvas sektorā un nodrošinātu to, ka šāda situācija vairāk nekad neatkārtotos. Paldies! Paldies! Tagad uzreiz došu vārdu arī Kalēja Krespo kungam. Ceru, ka pareizi izrunāju jūsu vārdu. Viņš ir vides ģenerāldirektorāta direktors ģenerāldirektors un koncentrēsies galvenokārt uz gaisa kvalitātes izraisīto cilvēku veselības problēmām, kā arī Eiropas Savienībā esošiem tiesību aktiem šajā jomā. Paldies priekšsēdētāji, godātie komitejas locekļi, KDG Environment ģenerāldirektors vēlos jums izklāstīt pārskatu par uh, vides um, politiku, jo, manuprāt, komiteja ir būtiski gūt pārskatu par šo punktu. Vēlos sakt ar to, ka gaisa piesārņojums un tā ietekme uz cilvēku veselību ir ļoti būtisks jautājums Eiropas Savienībā. Tas ir pirmajā vietā no bažām, kas ir saistītas ar vidas izraisītām problēmām. Uh, ir aplēsts, ka apmēram 400 tūkstoši pāragru nāvu ir izraisījusi gaisa piesārņošana. Papildus eh, šeit ir arī runa par respiratorām, kardiovaskulārām slimībām, kā arī ierobežotām darba spējām, kas rada zaudējumus un citus uh, nepatīkams lietas. Protams, ka galvenokārt atbildīgie ir Eiropas Savienības pilsoņi, kā arī nacionālie valdības, taču, protams, gaisa piesārņojums eh, šķērso visas robežas un skar pilnīgi visus, tādēļ tā ir būtiska Eiropas Savienības dimensija. Eiropas vīdas politika attiecībā uz gaisa piesārņojumu atbalsta valstu rīcība ar trim galveniem instrumentiem. Sākumā ir gaisa kvalitātes direktīvas, kas nosaka minimāros uzraudzības pienākumus un regulē maksimālos uh, gaisa kvalitātes uh, rādītājs indīgām vielām, to starp slāpekļa dioksīdam. Otkārt, tā ir uh, Nacionālo emisiju griestu direktīva, kas regulē pārobežu emisijas un pieprasa dalībvalstīm izveidot ikgadējos emisiju uh, paziņojumus konkrētiem piesārņotājiem vielām un saskaņot to ar nacionālajiem griestiem. Un noslēgumā trešais instruments ir tās politikas un pasākumi, kas uh, skars klāt gaisa piesārņotājiem tieši uz vietas, gan dalībvalstu, gan Eiropas Savienības līmenī. Šeit ir jāiekļaut tipa apstiprināšanas uh, tiesību normas auto transporta līdzekļiem, kā arī tās dēlēt, tā, tā dēvētās eiro normas. Uh, Gaisa kvalitātes um, politikas ietvaros uh, tika veikts uh, nesen pārskats un notika plašas diskusijas un priekšlikums grozīt uh, Nacionālo emisijas griestu direktīvu ir bijis būtisks punkts diskusijās ar parlamentu un padomi. Mums ir ļoti ambiciozi mērķi. Mēs gribam samazināt ietekmu uz veselību līdz 50%, vairāk par 50% 20, 2030. gadā, salīdzinot ar 2005. gadu. Tāds ir mūsu mērķis. Komisija piedāvā 25%, eh, padomu 48%, mēs vēl projām diskutējām. Šeit eh, mm, jāredz, ka ir slavenā eh, Džūlijas Gerlingas mazā versija, tā teikt. Stratēģiskais mērķis, kas ir iekļauts Eiropas tīra gaisa programmā, ir sasniegt vispārēju saskaņotību ar gaisa kvalitātes standartiem līdz 2020. gadam. Ja mums izdosies panākt šo saskaņotību starp esošajām gaisa kvalitātes direktīvām jau 2020. gadā, tad mēs samazināsim um, Uh, gaisa piesaņem par 22%. Situācija Eiropā nav laba. Minimālie standārti slāpekļa dioksīdam ir pārsniegti ļoti daudzās dalībvalstīs. Tas skar apmēram vairāk nekā 130 pilsētas Eiropā. Un galvenokārt šie pārkāpumi tiek mērīti satiksmē un jāatzīst, ka tūkstošiem Eiropas Savienības pilsoņu cieši no paaugstinātiem piesārņojuma līmeņiem. Uh, Eiropas vides aģentūra nesen ir aprēķinājusi, ka tas noved pie apmēram 70 tūkstošiem pāragru nāvju katru gadu. Un tas notiek par spīti tam, ka tikuši ievest šie attiecīgie standarti jau kopš 1999. gada un kļuvuši saist, juridiski saistoši kopš 2010. gada. Taču laika gaitā mēs esam uh, redzējuši, ka ir nepieciešams paaugstināt saskaņotību saistībā ar NO2. Mums ir jārīkojas ar daudz striktāk saistībā ar dīzaļa automobīļiem. Un šeit mēs uh, sagaidām daudz striktāks uh, eiro emisiju standartus. Šeit ir jāpiemina eiro 5 un eiro 6 emisiju standarti, kuriem jābūt īstenotiem pilnībā. Dalībvalstīm tika dotas iespējas uh, piecu gadu laikā saskaņot savus standartus, taču, diemžēl, šī uh, eh, plaisa vēl joprojām ir ievērojama un nav sasniegta mērķi. Un saistībā ar dīzeļu automobīļiem mēs esam noteikuši šeit standārtu panākšanu kā vienu no svarīgākiem. Kopā ar komisijas eh, dienestiem DG Grow, Vide un tā tālāk mēs cenšamies panākt šos mērķus. Mēs sastrādājamies ne tikai ar komisijas dienestiem, bet arī dalību valstīm un citām institūcijām. Peltu Makekungs uh, ļoti pareizi pieminēja arī programmu Kārs. Un kādēļ mēs vēlamies uh, panākt šos mērķus? Mēs vēlamies, lai automāti uh, nozara Eiropai var uh, panākt savus mērķus, vienlaiks nodrošināt veselīgu dzīvesveidu cilvēkiem Eiropā. Automobīļu nozara Eiropā ir viena no lielākajām, kas nodrošina tūkstošiem darba vietus. Uh, Un vienlaikus šai nozarei ir jāuzņem sociālā atbildība, lai nodrošinātu augļimeņa vides un veselības standārts. Tādēļ 2012. gada novembrī komisija pēc plašām diskusijām ar dalībvalstīm, ar deviņiem Eiropas komisāriem, deviņiem ministriem pārstāvjiem no Ekosak un reģionu komitejas, no iesaistītiem pusēm, no uzņēmumu vadības, no arotbiedrībām, no NVO un patērētājiem pieņēma konkrētus secinājumus, un šis darbības plāns, kas tika pieņemts, vienojoties ar visiem sektoriem, atzīst to, ka pastāv problēma ar NO2. Darbības plāns saka, ka pašreizējie pasākumi, kas uh, mēra piesārņojumu, neatbilst realitātei. Protams, mēs sapratām, ka pastāv atšķirības starp piesārņotāju mērīšanas procedūrām un reālajām nobrauktajām emisijām. Tādēļ tika piedāvāts priekšlikums, ka mums ir jāizveido jauns braukšanas testēšanas cikls, kas būtu daudz efektīvāks. Tādēļ ir paredzēts šo jauno ciklu īstenot līdz 2017. gadam. Konkurētspējas padome atbalstīja šo pieeju, Eiropas parlaments atbalstīja šo plānu 2013. gada decembrī, balstoties uz Franka Prusta lielisko ziņojumu. Parlaments atbalstīja arī to, ka tiek izstrādāts jauns emisiju mērīšana cikls, lai attēlot tieši reālās emisijas. Tāpat arī dalībvalstu atbalsts bija būtisks. Un sekojot šim darbam, kas tika veikts 2011. gadā komisijas pusē, sekojot uh, citiem ziņojumiem, mums bija iespējams īstenot ieviest sistēmā jaunās izmaiņas, lai tās atbilstu vairāk realitātei. Un tik līdz Eiropas automobīļu komiteja tam piekrit un parlaments vairs neiebilst, kā arī padomu vairs neiebilst, mums izdevies panākt šos punktus. Mēs sastrādāmies ar dalību valstīm par to, ka šmaukšanās dīzeļu sektorā ir ietekmējuši šos procesus. Mēs esam arī pārdomājuši nozars piedāvātos argumentus, kas uzskata, ka šī veselības ietekme tiek pārspīlēta vai arī, ka uh, mēr aparāti ir jāuzstāda tālāk nekā tas tie šobrīd ir uzstādīti. Uh, Un tāpat arī mēs esam veikuši ietekmes izvērtējums. Mums ir bijušas plašas diskusijas ar komisijas dienestiem, un mēs esam arī veikuši lielu darbu strateģiskajā ziņā, lai nodrošinātu saskaņotību. Komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūras pret sešām dalībvalstīm - apvienoto karalistu, Vāciju, Spāniju, Franciju un Portugālu un Itāliju, kas ir saņēmuši oficiāls vēstules, pēc tam arī Polija ir saņēmusi papildu vēstules, un būs vēl citi uh, gadījumi, kad valstis, uh, pret valstīm tiks uzsākt šāda procedūra. Šie gadījumi attiec to, ka ir pārsniegta ne tikai NO2 rādītāji, bet ka šīs dalībvalsts arī nav spējuši ievērot tos standarts, kas ir paredzēti gaisa kvalitātes plānos. Taču būtiski ir nodrošināt arī konsekvenci Tādēļ mēs ļoti uzstājam, lai dalībvalsts piedalās tehniskajās komitejās, lai mums būtu vienošanās par RDE. RDE. Un jums ir zināms arī tas, ka mums ir otrais īstenošanas tiesība akts jau pieņemts, kur mēs aicinām dalībvalstīm rīkoties daudz ambiciozāk, jo komisija savas ambīcijas samazināja. Tagad darbs šajā eh, jomā ir pabeigts un ir nepieciešama aktīva rīcība. Noslēgumā vēlos pieminēt trīs konkrētas darbības, kuras šobrīd cenšamies īstenot. Pirmkārt, mēs turpināsim uh, šīs pārkāpumu izskatīšanas procedūras un ārpus šīm astoņām dalībvalstīm, kas sanēnuši uh, oficiāls vēstules, uh, arī citas dalībvalstis tiks iesaistīts, ja tās pārsniegs NO2 līmuts. Otkārt, mēs esam uzsākuši uh, pasākumus, lai tiktu samazināti tie piesārņojuma līmeņi, kuriem pakļauti pilsoņi uh, nevēlākā līdz 2020. gadam. Un treškārt, mēs izvērtējam papildu pasākumu iespējamību, piemēram, izveidojot brīvprātīgus mehānismus, kā zemes vai ultrazemes eh, emisijas transporta līdzekļi. Un, protams, ka mēs sekojam līdzi arī Volkswagen eh, lietas eh, izskatīšanai. Es ceru, ka arī šī komitejas darbs ļaus mums gūt savu pieredzi, mācības un nepazaudēt mūsu mērķi, kas ir uzlabot gaisa kvalitāti Eiropas Savienībā, lai mēs varētu novērst kaitējumu no dīzeļu un citiem uh, Uh, avotiem, lai nodrošinātu mūsu pilsoņiem to uh, līmenī veselīgo, kādu ir nepieciešams. Paldies, paldies, un noslēgumā es došu vārdu Rungas Mekskarkungam, saka priekšsēdētāji, DJ klima direktoram, lai viņš pastāstītu par CO2 tipu apstiprinājumu, kā arī darbību, kuru komisija ir veikusi saistībā ar pārkāpumiem CO2 emisiju jomā lūdzu. Vienmēr. Es paldies. Paldies, ka uzaicinājāt arī klimata ģenerāla direktorātu, jo, protams, tur arī klimata aspekti, kas ir saistīti ar CO2, kas ir uh, automašīnu izmešos. Šajā pirmajā sanāksmē, ko es vēlētos darīt, es vēlētos pieminēt trīs jautājumus. Pirmkārt, es gribētu jums sniegt tādu īsu pārskatu par to, kāda loma ir tipu apstiprinājumam, par CO2 testiem. Uh, Un uh, es fokusēšos tikai uz uh, eh, karbonu dioksīdu par CO2 automašīnu likumdošanu. Otrakārt, gribētu paskaidrot, kādas rīcības tiek veiktas, lai atrisinātu nesakritību starp uh, eh, CO2 testiem uh, braucošām automašīnām un regulētu testu procedūrām. Treškārt, es vēlētos jūs informēt par to, uh, kādas rīcības veids komisija, lai novērtētu uh, un ko tā grasās eh, darīt eh, Volkswagen lietas gadījumā, kas bija rudenī. Par CO2 emisiju standārtiem regulējušie, regulējušie standārti ir, eh, kā tika jau pieminēts, tas ir tāda samērā ja, jauns noregulējums, kas attiecas uz pasažieru mašīnām 2009. gadam un uz attiecībā uz komerciālajiem transporta līdzekļiem no 2011. gada. Uh, regulējuma prasības attiecībā uz emisijām, tas nozīmē, ka nedrīkst pārkāpt noteiktus līmeņus eh, attiecībā uz Eiropas Savienības eh, automašīnām vidējiem mēķiem ir 130 grami eh, CO2 uz 1 kilogramu. Uh, kas ir sasniegta 2015. gadā un 95 grami CO2 uz 1 kg šāds mērķis 2021. gadā. Komisija šeit uh, izvirz arī finanšu sodus 95 uh, eiro par 1 uh, gramu CO2 par kilometru par katru mašīnu, kas ir pārdota. Līdz šim trīs ražotāji, es tos nepieminēšu, ir samaksājuši vienu miljonu eiro, jo nav izpildījuši tos mērķus, kurus es nosaucu. E Eiropas Savienības CO2 regulējums e, balstās uz mērķiem un atbilstības pārbaudēm, un emisijas vērtības tiek e, mērītas e, tā saucamajā NEDC jaunajā Eiropas braukšanas ciklā. Tad NEDC. Otrakārt, otrais punkts, pa kur vēlētos runāt, kādas rīcības tiek veiktas, lai novērstu šīs nesakritības. Mans kolēģis eh, Petamekī kungs jau uzsvēra, ka neviena no NEDC procedūra un test procedūrām mm, vairs nav tāda realistiska. Un eh, tas jau šāds tehnoloģija izmantotas, sakot, no 90 gadiem. Mēs šeit eh, redzam, kāda nesakrētība ir starp testiem braucošām automašīnām un regulā, regulārajās pārbaudas procedūrās. Pamatoties uz pašreizējo likumdošanu, ir izvirzīti CO2 mērķi. Mēs uh, pieminojam arī šīs uh, nesakritības un raugāmies, kāds ir kumulatīvais afekts, uh, efekts un kādēļ jāmaina šie standarti, tātad šo ietekmi un totālos skaitļus, absolūtos skaitļus. Pētumākie kungs jau pieminēja par harmonizēto VLTP, tad vieglo automašīnu testa procedūru, kas aizstātu pašreizējo NEDC procedūru. Šī VLTP procedūra būtiski mainīs to, kā veidosies CO2 emisiju pārbaudas tests. Tas būs vairāk reprezentatīvs attiecībā uz Eiropas Savienības braukšanas nosacījumiem un uh, atstās mazāku uh, variācijas iespēju uz testu. Šie sagaidītie VLTP P testi mē, mērīs reālos CO2 emisijas. Komisija pēc kāda lai, laiciņa um, izvestis priekšlikumu, lai ieviestu šo VLTP režīmu. Mēs sagādām, kā Eiropas Savienības institūcijas atbalstīs uh, ātru šo likumdošanas pieņemšanu. Komisija ir izvirzījusi arī ilgtermiņa pēc 2020 CO2 standārtus uh, vieglajām automašīnām. Šie pēc 2020. gada standārti būs vairāk uh, atbildies VLTP noteikumiem. Šajā kontekstā komisija arī raugās uz iespējām, kā izvairīties uh, no tā, ka palielināsies plājas starp rezultātiem un reālajiem datiem, braukšanas datiem. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu caurskatāmību un patērētāju uzticamību. VLTP paliks laboratorijas tests un pašlaik uh, salīdzinājumā ar izmešiem, ka tas tika uh, paskaidrot CO2. Tie tad nebūs testi uz ceļa, un tie būs pietiekami robusti, stabili un precīzi, lai sniegtu salīdzināms un precīzi rezultātus. Uh, Mēs, eh, kā komisija, esam griezušies arī pie zinātniekiem šajā jautājumā. Esam izveidojuši zinātnisko konsultāciju mehānismu SAM, ko ir, eh, esam iedibinājuši un raugāmies, kādas ir metodas, kuras varam eh, lietot, lai pārbaudītu labākā veidā reālās braukšanas emisijas. Trešais punkts par CO2 nesakritībām, pārkāpumiem. Es domāju, kas šeit ir svarīgi. Kā jau Volkswagens paziņoja, pagājuši gadu varētu būt arī nesakritības arī attiecībā uz CO2 emisijām. Un uh, kā atbildi uz šo paziņojumu komisija ir prasījusi no Volkswagena un arī no citām uh, būtiskām uh, dalībvalstu tipu atļauju iestādēm lai tās noskaidrotu šos uh, skaitļus un lai paskaidrotu arī iemeslus, kādēļ ir tik liela šīs nesakritības un uh, lai arī noteiktu, kādi risinājuma mehānismi ir jānosaka. Diemžēl mēs neesam vēl saņēmuši atbildes no Volkswagen un arī ne no Vācijas iestādēm. Katru gadu, protams, komisija pārbauda, kuri ražotāji izpildīt jau divi eh, emisiju mērķus, un mēs publicējam rezultātus. 2014. gadā bija atbilstības pārbaude, bet eh, komisijā nebija iespējams apstiprināt eh, Volkswagen grupas sniegtos rezultātus. Komisija pieņēma lēmumu 2014. gadā neiekļaut Volkswagenas datus tikai tad, kad komisija būs saņēmusi pierādījumus no Volkswagena un no atbildīgajām dalību valstu iestādēm. Tikai tad eh, komisija pieņems lēmumus un attiecībā uz eh, Volkswagen grupu sanāksmē par CO2 emisiju mērķiem. Un eh, noslēgumā vēlos atkārtot arī to, ko teica mani kolēģi. Mēs sniegsim atbalstu, lai varētu virzīties uz priekšu ar tiem projektiem, ko esam tagad izstrādājuši, jo mēs strādājam pie, tā, pie tiem pašiem mērķiem. Lies paldies! Labi, paldies par šo pirmo ievadu. Mums ir divas kārtas paredzētas eh, uzdot jautājumus un sniegt atbildes. Pirmajā kārtā būs runātāji no politiskajām grupām. Pirmkārt, eh, ziņu, eh, referenti, un pēc tam otrajā kārtā būs brīvā mikrofona procedūra un mēģināšu saglabāt līdzsvaru starp politiskajām grupām. Pirmkārt, es gribētu uzdot vārdu abiem uh, referentiem. Bidikāna kungam, Pablo Zalba, Bidikāna kungam tie divi spāņu vārdi un uh, Verbaņģanam uh, Gebrandie kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs ļoti pareizi viss norādījāt. Es vēlos pateikties uh, visiem trim uh, direktoriem no komisijas Un ļoti labi, ka viņi ir šodien kopā ar mums un varēs atbildēt uz mūsu jautājumiem un līdz galam un maksimāli caurskatām izgaismot šos jautājumus. Es gribētu uzdot dažus vispārīgus jautājumus visiem trījiem un vienu konkrētu jautājumu Kaļieha kungam. Pirmkārt, es gribētu zināt, kāda jūsuprāt atbildība ir komisija no vienas puses un dalību valstīm no otras puses Un ja visas vai visām dalībvalstīm jūsuprāt ir vienlīdzīga atbildība? Tas ir pirmais jautājums. Attiecībā uz otro jautājumu, vai Eiropas pilsoņi var dzīvot mierīgi, jo jūsu nosauktie mēri garantēs to, ka nākotnē ražotāji varēs izmantot šāda veida pasākumus un ierīces. Vēl viens jautājums attiecībā uz pagātni. Vai jūsuprāt komisija ir darījusi pietiekami, lai šādu sagrozītu iekārtu eh, lietošanu net, nenotiktu tālāk, vai ir izmēr, izvērtēta ietekme uz nodarbinātību strādājošie eh, šajā nozarē eh, kas ir ļoti būtiski Eiropas Savienībai, ir būtiski vai jūsuprāt ar šiem pasākumiem varētu veicināt nodarbinātību autobūvas sektorē. Un visbeidzot, Kaģeho kungam, jūs pieminējāt kārs 2020, ja nekļūdos. E, kas darbojās aktīvi. Un jūs sacījāt, ka apzināties, ka atšķirības starp e, emisiju testiem e, laboratorijā un reālajā laikā pastāv. Mēs apstiprinājām parlamentā prusta ziņojumu šajā laikā parlamentā, kurā norādījām to, ka tie, kas balsoja par, kā paužam jaunā cikla projektam un izmēģinājumu testiem, lai atspoguļotu reālās braukšanas atspārtus. Tā tas rakstīts ziņojumā. Tādējādi uzskatu, ka mēs visi apzinājāmies šo problēmu. Kaļiho kungs, Vai jūs uzskatāt, ka kāds eh, no maniem kolēģiem, apzinoties šo apstākļus, pieprasītu komisijas, eh, iz, izmeklēšanas komisijas eh, izveidošanu, kādā mēs esam šodien? Paldies! Paldies, Gerbrandīkungs! Ja jūs varētu iekļauties divās minūtēs, jā, es mēģināšu, priekšsēdētāji, paldies visām trim ģenerāldirekcijām, kuras šodien uh, ir komisijas darbu uzsākšanas dienā. Man ir divi jautājumi. Pirmais attiec uz komisiju kā tādu. Es dzirdēju skaidrus, spēcīgus paziņojumus par to, ka tas nedrīkst atkārtoties. Es pilnībā piekrītu. Un tieši tāpēc parlaments ir e, izlēmis izveidot izmeklēšanas komiteju. Es eh, pieļauju, ka arī pati komisija veic izmeklēšanu. Kāpēc eh, notika tas, kas notika? Vai dažādās ģenerāla direkcijas sadarbojās pareizā veidā, vai komisija pietiekamu spiedienu izdarījusi dalībvalstīm un tā tālāk? Ja pastāv šāda iekšēja izmeklēšana komisijā, un es gribētu zināt, vai tāda ir, ja nav, tad kāpēc nav, un vai, ja tāda ir, mēs varētu uzzināt rezultātus šādai iekšējai izmeklēšanai. Tas bija mans pirmais jautājums. Otrais attiecas uz tirgus uzraudzības lēmējiestādēm. Pētamākī kungs norādīja atšķirību starp Eiropu un Savienotajām valstīm. Eiropā ir vairāk pirmstirgus uzraudzības sistēmas, Savienotajās valstīs vairāk tirgus uzraudzības sistēmas, kāda auto jau atrodas uz e, ceļā. Bet es saprotu, ka saskaņā ar Eiropas noteikumiem tirgus uzraudzības lēmēja iestādes var pārbaudīt arī jau kustībā esošus transporta līdzekļus, apritē esošus transporta līdzekļus. Vai jūs varētu vairāk pastāstīt, kā šādi testi notiek, un ja nenotiek, tad kāpēc nenotiek? un arī varbūt dažus vārdus pār šos uh, apritē esošo transporta līdzekļu atbildstības testiem. Paldies, un tagad runātāji no politiskām grupām. Gizeke. Paldies priekšsēdētājs, paldies arī komisijai. Manuprāt, mums ir labs līdzsvars, ir pārstāvi no vides, izaugsmes un arī klimata ģenerāldirektorātiem. Es parlamentā arī atbalstam šo darbu. Šodien ir pirmā diena 12 mēnešu intensīvam darbam. Mūsu nostāja ļoti konstruktīva, un, manuprāt, mums kā politiķiem ir jāuzdod jautājums, vai eh, tātad vēršos Runga Metzger kunga virzienā, vai mēs neesam auto rūpniecībai uzlikuši li tik lielu pienākumu samazināt CO2 25, 95 grama līdz 2021. Uh, gadam, un dīzelim tur ir savas priekšrocības. Mēs zinām, kā problēmas ir saistības ar NO, NOX, un tā tālāk risinājumi ir pieejami, taču kā politiķis gribētu uzdot jautājumu, vai mēs varam pātrināt uh, procesus. Es domāju, ka mēs esam atbalstījuši labāku, ātrākus likumus un runājot par uh, Eh, reālā laika emisijām jūs aprēķini ir astoņi gadi, taču es zinu, ka viegliem transporta līdzekļiem to var izdarīt trīs gadu laikā. Un kā mēs varam pātrināt šos procesus, vai mums ir vairāk uh, vajadzīgi eksperti, jo es domāju, ka mūsu mērķis ir vienots, ka papildus laboratorijas vērtībā mums ir nepieciešama tiešām konkrēta, efektīva sistēma, kā izmērīt reālās emisijas. Diemžēl um, skandāli tika atklāti Amerikā, nevis Eiropā. Un ko um, komisija ir darījusi šajā ziņā? Un pēdējais jautājums arī Peltomaki kungam, jo jūs uh, runājat par atšķirībām starp ASV un ES. Protams, ka pretēji Eiropas Savienībai uh, Mums šeit galvenais ir tipu apstiprinājumu un uh, ASV tā ir tirgus uzraudzība, un kā mēs varam uz, uzlabot tirgus uzraudzību, lai gūtu pozitīvus risinājumus, jo, kā zināms, mums ir jāsaraksta dienas beigās ziņojumi un nepieciešams konkrēts norāds no komisijas, kā varam uzlabot darbu. Paldies, paldies! Nākamais runātājs Dansa kungs no sociāldemokrātiem. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka esat visi šeit ieradušies. Ir ļoti labi, ka mums ir plašs pārstāvju panelis no komisijas. Un es zinu, ka mums galvenais mērķis šajā komitejā ir noskaidrot, kas kad īsti notika. Un pat, vēlos pateikties arī par sagatavoto laika grafiku saistībā ar RDE procedūrām, taču esmu mazliet apmulsis uzklausot to, kas tika teikts, un gribētu dzirdēt skaidrojumus. Mēs zinām, ka kopš 2007. gada tika uzsākta likumdošanas procesa, un 2009. gadā tas tika pieņemts, un drīz pēc tam dzirdējām, ka plaisas starp reālās pasaules emisijām un laboratorijas testos veiktajiem mērījumiem to noskaidroja komisija un konstatēja jau laika periodam pat uh, no 2006. gada. Un 2012. gadā tikai izveidota darba grupa, lai nodarbotos ar šo jautājumu, un tādēļ gribētu dzirdēt, kādai bija šāda kavēšanās starp šo faktu konstatāciju un uh, izmeklēšanas komitejas ierīkošanu. Otras lieta, ko gribētu uzzināt ir šī saistīta ar tehnisko komiteju, kas ir pārstāvēt šajā komitejā, vai varam sasniegt sīkāku informāciju par to, kas piedalās šajā sanāksmēs, kā tas ietekmē komisijas pieņemtos lēmumus par pasākumiem, īpaši tie pasākumi, kas tiks īstenoti. Es gribētu dzirdēt kādu reakciju jūs saņemat arī no dalību valstīm un īpaši no šīs komitejas. Tas būtu ļoti interesanti dzirdēt. Paldies, paldies. Paldies arī jums visiem par laika ievērošanu. Henkel kungs lūdzu no EKR. Jā, ich habe nur drei Fragen. Erstens. Man ir tikai trīs jautājumi. Pirmkārt, eh, pārstāvjiem no komisijas Vai jums arī nav tāds iespējas, ka mēs sajaucam divas problēmu lokus? No vienas puses slavenais, slavenā plēsa starp testa rezultātiem un uh, rezultātiem reālajā darbībā, un otras puses Volkswagen izturēšanās. Šo defeat device, vai jūs drīzāk domājat, ka mums vajadzētu varbūt koncentrēties uz otru jautājumu? Man interesētu, ko jūs uzskatāt par to, kādi ir ASV rezultāti, ka to, kā rezultāti konstatē ASV un nevis, piemēram, Vācijā un Eiropa kopumā, kādēļ tas tā? Un trešais jautājums, tikko kā dzirdēju, ka Vācijas federālā valdība Vācija ir konstatējusi, vai domā, ka tā ir konstatējusi, ka šī problēma patiešām uh, ierobežo tikai uz Volkswagenu, bet ne uz citiem ražotājiem. Vai jums ir cita veida informācija? Paldies. Thank you very much. Jā, paldies. Un tālāk Ādes vārdā Rašvorkungs. Uh, paldies visiem trim ģenerāldirektoru vietniekiem. Man ir trīs lietas sakāmas pēc jūsu uzklausīšanas. Pirmā, ka mēs visi sakām vienu un to pašu, kā tas atgadījās, kā Savienotajās valstīs un nevis Eiropā eh, tika šis fakts konstatēts. Um, Mans redzes punkts ir, ka mēs jau labu laiku zinām, ka motora sniegums nav tas, kas ir publicēts. NVO atrodas ne tikai Savienotajās valstīs, un es e, jautāju jums komisijai, kā jūs atbildat jau gadu garumā tām NVO, kuras sacīja, tas neatbilst patiesībai. Kā jūs skatījāt šos jautājumus, vai tie palika bez atbildes, vai jūs sniedzāt atbildes? norādot kādus termiņus. Que... Otrkārt, jūs sakāt, ka tā kā Eiropā mēs esam decentralizēti, ir 28 dalībvalstis, bet to sakot, jūs pasliktināt mūsu gadījumu, jo tas nozīmē, ka Eiropā plus 28 28 eh, nacionālās sistēmas plus vēl 29, un neviena nav E, konstatējusi šo gadījumu. Un trešais jautājums. Par to netika runāts no sākuma. Eiropas patērētāji, arī viņi ir šī notikuma, šīs afēras upuri, gan vides ziņā, gan kā uh, patērētāji pērkot produktu, kas izrādās melīgs. Šie patērētāji, ko, ko jūs eh, šiem patērētājiem teiksiet, jūs komisija, jo atjaunot uzticību tirgumu, vienotajam tirgumu un tik nozīmīgam izstrādājumam kā automašīna, Par to ir eh, jādomā ne tikai ražotājiem, bet arī mums, deputātiem, jums komisijai, jo jūs kaut kur uh, esat uh, arī atbildīgi par to, ko apstiprina šie ražotāji un ko e, patērētāji var leģitīmi sagaidīt kā atbilstošu un izmēr, e, eh, izmērītu. Paldies, deputāte Kiljonēna Nogori grupa. Thank you, Chair. Thanks to all our guests. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem mūsu viesiem. Komisijas veikto iekšējos dienestu kopīgās pētniecības centra ziņojumi jau 2013. gadā ziņoja, ka Volkswagen izmantotās krāpšanas programmatūras un mērīšanas metodas par tām jau tika ziņots, un vai komisija nevajadzētu daudz nopietnāk uh, ņemt vērā šo kopīgā pētniecības centra sniegto informāciju un rīkoties daudz aktīvāk nekā tas tika darīts? Manuprāt, kopš 2013. gada līdz ASV atklātajai informācijai pagāja daudzi gadi, un mums vajadzēja rīkoties daudz ātrāk nekā tas tika darīts. Otkārt, analizējot uh, pašreizējo fosilā kurināmā uh, subsīdēšanas sistēmu, vai ir kādas norādes, ka šī sistēma per se piespiež galvenos uh, autoražotājus skrāpties ar savām emisiju vērtībām. Paldies! Paldies! Un tagad zaļo vārdā dalīkundze. Paldies, priekšsēdētājs. Ceru, ka komisijas klātbūtne šodien liecina par patiesu sadarbību mūsu izmeklēšanā tuvāko mēnešu laikā, jo ir pilnībā jāizgaismo visi iespējami pārkāpumi un krāpšanās šajā skandālā, jo caurskatāmībai ir jābūt, jākļūst par standārtu un ir pilnībā jāgūst skatījums pār autonozeri. Pirmais jautājums no DG gropārstāvjiem. Jūs zināt, ka pirms eh, viena gada jūsu direktors tikās ar autobūves lobbytājiem, lai runātu pār uh, eh, testiem reālas braukšanas apstākļos. Uh, Un ka šis, eh, šī tikšanās neparādās komisijas eh, reģistrā, kur ir eh, uzskaitītas komisijas tikšanās ar lobbyģiem. Un kāds būtu jūsu komentārs? Jūs divas reizes jau uh, atbildījāt uz vēlāku laiku atbildi. Kāpēc jūs klusējat? Kādus pasākumus esat paredzējuši šim skandālam, kas parāda to, cik viegla pieeja atsevišķiem lobbyiem ir komisijai. Tas ir mans jautājums. Es ceru, ka šī komisija uzklausīs arī Stenerģe kungu, lai pilnībā izgaismotu šo lietu. Otrkārt, skatot publisko reģistru, mēs aptvēram, ka ir bijušas 13 tikšanās 2015. gadā ar CUA, vai ir pieejami šo tikšanos protokoli, vai tie ir publiski, vai ar tiem var konsultēties, par kādiem tematiem tika runāts un kādi būs nākošie, kādas ir nākošās tikšanās paredzēts ar autobūves eh, lobētājiem. Tālāk, Kaļieho kungs, jūs pārstāvat šodien NV ģenerāla direkciju, vakar jūs strādājāt uzņēmumu ģenerāldirekcijā. Es gribētu zināt, kā tiek mainīta amati, lai nu vienu dienu aizstāvētu autoražotāju intereses un nākošajā dienā pa, patērētāju veselību. Es atkārtoju, ka gadiem ilgi pastāv atšķirība starp eh, mērījumiem laboratorijā un reālajos apstākļos, aptuveni tie ir 40%, kāpēc visu laiku par to ir klusēts? Pēdējais jautājums. Potehnikungs, kurš savā laikā bija vides komisārs, ziņo Tajānī kungam, Mēs esam šeit, lai uzdotu jautājumus, lai virzītos uz priekšu, saka runātāji, kāpēc ir tik daudz klusuma šajās sarunās Dalī kundze, ikvienam ir jāievēro atvērētais laiks. Šī ir tikai pirmā reize un būs vēl citas tikšanās nākotnē no FDD kundzes Ēvī kundze. Sì, grazie Presidente. Io faccio tre domande. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs konkrēti jautājumi. Sākumā par stimuliem, par um, subsīdijām. Kā komisija vēlējās nodrošināt to, ka eiro pieci regulas eh, ieviešanas stimuli būtu paredzēti tiem modeļiem, kuriem eh, emisiju standarti tiktu ievēroti. Gribētu dzirdēt par šo aspektu. Šeit ir daudz atvērtu jautājumu. Un tad par izaugsmas direktorātu. Patreizējās emisijas, to līmeņi, acīm redzami, pārsniedz visur daudziet konstatēto. Un vai jūsuprāt tas neietekmē, jo īpaši Eiro 6 transporta līdzekļus? Un iespējams, ka šie kaitējumi kaut kādā veidā ir jāizvērtē, ņemot vērā uh, panāktos rezultātus, jo patiesībā mēs nesam panākuši nekādus rezultātus un noslēgumā par pārkāpumiem. Ja dalībvalsts pārkāp likums, īpaši pēdējā laikā ir apstiprināts ka bieži vien emisijas ir bijušas divreiz lielākas reālajā reālos apstākļos nekā testos, un tad ir jautājums, kā dalībvalsts, lai tiek ārā no šiem uh, līguma, likumu pārkāpšanas procesiem. Šobrīd situācija ir ļoti sarežģīta, ir ļoti daudz lielu jautājumu, jo, protams, ka dalībvalsts grib pretoties pret šādiem likumu pārkāpšanas procesiem. Paldies! Uh, Paldies uh, visu grupu pārstāvjiem. Tagad gribu dot atkal vārdu trim komisijas pārstāvjiem. Tas ir jūsu ziņā, kā atbildēsiet uz jautājumiem. Dažreiz ir ļoti grūti, kurš uz ko atbildēs. Daži no jums tika konkrēti pieminēti, daudzi jautājumi, protams, arī pārklājas. Vēlos atgādināt, jo bija tādi jautājumi, kas attiecās uz komisijas pārstāvjiem. Uh, saistībā ar iepriekšējiem atbildībām, par kuriem runāsim vēl turpmāk uzklausīšanu laikā. Tagad došu vārdu Peltumaki kungam. Ja, protams, tas ir sarežģīti, bet lūdzu, ja jūs varētu ieturēt piecu minūšu laiku, tas būtu lieliski. Paldies. Um, uh, uh. Jā. Pirmais jautājums, es domāju, ka atbildības starp komisiju un dalību valstīm, ja es jau mēģinātu to paskaidrot, bet es domāju, ka mēs esam atbildīgi par likumdošanu un par uh, ieviešanu un uh, izpildus pasākumu dalībvalstu rokās. Un uh, kur mēs patiešām varam iejaukties, tas ir pārkāpuma procedūras ietvaros. Un bija arī vairāk citi jautājumi. Jā, varam izmantot šādu pārkāpumu procedūras mehānismu, un tas ir tas, ko mēs reāli izmantojam. Tāpat, ja ļoti skaidri norāds par to, ka ir pārkāpumi CO2 salīdzinājumā ar to, kādas ir mērķa nostādnes, tad ir uh, attiecīgais uh, juridiskais mehānisms stājas spēkā, procedūras un metodoloģijas ir jau noteikts mūsu likumdošanā. Tas ir tas, kā mēs mēģinām arī pārliecināt un pierādīt. Tas ir vienīgais ceļš, kā pārbaudīt uh, automašīnas braukšanas apstākļos. Es domāju, ka mums ir eh, jāuzlabo šīs procedūras un nevajadzētu šeit ieviest tādu lielu tirgus uzraudzības mehānismu. Jā, un jau pieminēju oficiālās vēstules. un uh, tirgus uzraudzība šeit uh, iekļauj automašīnu sektoru. Eiropas uh, Savienības ASV attiecības mēģināja arī to jau paskaidrot. Ja, kā jau teicu, ASV ļoti uzsver tirgus pāraudzības mehānismu, un mēs fokusējamies galvenokārt uz tipu apstiprināšanu. Tās ir atšķirības, bet tas nav iemesls, kādēļ ASV notika skandāla atklāšana. Uh, Tie bija citi elementi, tur bija proaktīva rīcība no dažu nevalstisku organizāciju puses. Tika iegūt pierādījumi. Un tas bija pamats šai izmeklēšanai, kas noveda pie Volkswagen skandāla, kas bija izmantojuši krāpniecības programmatūru. Jā, par konkrēti spēju darba vietām Mēs patiešām šeit raugāmies uz to, kādi ir elementi, un raugāmies arī uz to, kā nodrošināt vidas drošību. Un tajā pašā laikā mēs mēģinām darīt to tādā veidā, lai mūsu ražošana paliktu vadoša pasaulē un lai mūsu ražotāji neatpaliktu starptautiskajā konkurencē. Tad kāds ir prasības mobilitātei automašīnām Eiropā? Protams, ka mums ir jāatzīst, ka noteikti štati ASV rīkojas daudz apņēmīgāk nekā mums tas bija izdevies, bet es domāju, ka mūsu ražotāji radīs tādus risinājumus, kas līdz būs izmaksām, būs konkurētspējīgi un jāraugās arī uz globālajām vajadzībām. Samazināt emisijas, tas nav tikai Eiropas jautājums, tas ir ļoti lielā mērā Ķīnas, ASV un citu valstu jautājums. Tas ir tādēļ, ka mēs domājam, ka ir uh, jāatrod ceļa, kā palielināt inovācijas un uh, kā man nodrošināt vidas un drošības prasības. Es domāju, ka arī Indija būs labuma no Eiropas darba vietām. Vēl bija jautājumi. Bija jautājums arī par rakstu avīzēs janvārī tur bija jautājums par autolobiju. Vēl nav apstiprināts, ka šis notikums bija tieši tajā vakarā ACA. Mēs vēlamies cerēt un veidot vi godīgu dialogu ar iesaistiem pusēm. Un uh, iegūt pierādījumus. Un šajā rakstā tika teikts, ka starp šiem abām personām tika kaut kas uh, norunāts, bet tā CA priekšlikums tehniskajā komitejā nemaz netika pārunāts. Protams, ka mēs diskutējam, mēs esam atvērti pret jebkāda veida idejām, bet mums ir ļoti skaidri noteikumi, un mums ir ļoti skaidra, skaidrs izturēšanās kodeks, mēs eh, tiekamies arī ar ārējiem lobbyiem, un, protams, ka mēs varam arī pārbaudīt, kas tur tieši ir noticis. Protams, ka mēs nevaram visu atklāt, bet tagad jau jums var pateikt, ka mēs būsim pēc iespējas atklātāki. Inquiry, yes. Izmeklēšana, jā, komisija ir uh, šeit uh, iedibinājusi tādu iekšēju pārbaudi. Mēs uh, gatavojamies uh, arī piedalīties jūsu izmeklēšanas komitejā, un uh, tas ir veids, kādā mēs uh, īstenojam procedūras, un uh, liels paldies arī jums. Mēs dienestu līmenī sniegsim ieguldījumu un mēģināsim nodrošināt, ka vislabākajā veidā lai varētu saprast, kas ir noticis, kurš ir atbildīgais. Protams, ka mēs sniegsim jums visu informāciju, kas jums būs nepieciešama. Okay, thank you very much. Jā, paldies. Kolēģi, jautājums par ASV un par uh, noteikumu saistinājumu direktīvu Eiropā un saistinājumu ar ASV. Tas būs uh, daudz citu diskusiju temats mēs eh, mēģināsim arī uzlūgt eh, atbildīgos no ASV vēl pirms vasaras atvainājuma šeit pie mums. Tas būs ļoti svarīgi. Kalējas kungs. Paldies, priekšādātāji. Paldies, priekšsēdētāji. Es tagad atbildēšu uz to jautājumu, Eh, ko arī atbildēja iepriekšējie jautājumi, sākšu atbildu, atbildot Salvakungam par kārs 2020 grupu piedaloties dalību valstīm, rūpniecībā, NVO. Eh, tika konstatēts, ka testi neatspoguļoja reālās emisijas un ka ir jāmeklē risinājums. Un tika lūgts eh, komisijai sadarboties ar dalību valstīm šajā virzienā. Netika uh, Eh, lemts pār eh, izmeklēšanas komisijas veidošanu, gluži otrādi tika lemts par jaunas eh, sistēmas veidošanu Eiropā, kura darbotos, kura um, maz novērst esošās sistēmas trūkumus, ko visi zināja, tas bija publiski zināms, Eh, ka netiek atspoguļots reālās emisijas, lai mēs izveidotu Eiropā funkcionējošu sistēmu. Bet tāpat tā bija iespēja Eiropai sistēmu mainīt un izveidot tādu, kas novērstu jebkāda veida krāpšanos. Un no šejienes izriet daudz jūs jautājumu par to, kāpēc tā notika, kāpēc sistēma nebija labāka. Mums bija jāpanāk, un arī to mums norādīja izmeklēšana izpēt centrā, ka mums ir jāizvairās no šāda veida situācijas, un tāpēc jau jaunai sistēmai ir Eh, portatīvās izmešu mērīšanas sistēmas, kas ir vislabākā garantija tam, ka šāda veida situācija neatkārtotos. Jo viena no problēmām, ko mēs konstatējām, ir tā, ka mūsu rīcībā nebija verificēšanas sistēma um, transporta līdzekļos reālas braukšanas apstākļos. Tad, kad sākot ar 17. gadu šāda sistēma būs, tad tā būs vislabākā garantija, ka tas vairs neatkārtosies. Protams, kā ņemot vērā notiekošo, tā ir situācija, kurā mūsuprāt, mums būtu, mēs būtu vēlējušies, lai tā nebūtu notikusi. Un vēl vienas grūtības ir tās, ka komisija nosaka noteikumus, bet dalībvalstīm ir pienākums tos kontrolēt. Komisijai nav pietiekami daudz ierēģinu, lai tie certificētu automašīnas. E, komisijas e, darbinieki nenodarbojas ar transporta līdzekļu homoloģēšanu, to veids nacionālās lēmēja iestādes. E, Gisekungs uzdev ļoti interesantu jautājumu. Kāpēc Eiropas sistēmas ir tik sarežģītas, tik grūtas? Tāpēc, ka Eiropa pa mēs nesam viena, bet 28 valstis un sistēma uh, Eh, tie tiek balstīta uz kādu komisijas darbību, bet vēl ir jātiekas komitejā, kur ir jābūt ar kvalificētu vairākumu, un ir ļoti grūti panākt daudzās komitejās kvalificētu vairākumu. Tas prasa laiku, un tad, kad mums uh, ir kvalificētais vairākums, vēl aizvien nevaram momentālīgi apstiprināt to, jo ir jāgaida vēl trīs mēneši parlamenta izskatīšanas procedūra. Tā ir sistēma saskaņā, ar kur mums jāstrādā, un komisija ir jāievēro mūsu pašu pieņemtie lēmumi. Taču mēs vienmēr varam uzlabot mūsu noteikumus. Tālāk jautājums, kas piedalās autokomi, automobīļu komitejā. Tur piedalās dalībvalstis saskaņā ar komitoloģijas noteikumiem. Henkeļkungs uzdeva jautājumu par atšķirībām starp savienotajām valstīm un Eiropas Savienību. Priekšsēdētāji norādīja, ka tam tiks veltīta atsevišķa sesija. Tālāk eh, izskanēja jautājums, kāda bija komisijas atbilde NVO tiekoties atbildi bija, ka mēs apzināmies, ka pastāv šādas atšķirības, bet mēs strādājam, lai sistēmu mainītu, jo tas fakts, ka pastāv atšķirības starp e, testiem un reālajiem apstākļiem, nenozīmē, ka ir manīgās ierīces. Bija izveidota mānīšanas sistēma, kas ar jauno sistēmu mēs ceram, ka tādu, e, e tādu notikumu atkārtošanās nebūs iespējama. Tālāk Ilonens kundzes jautājums. Mēs ļoti nozīmīgi izturējāmies pret ziņojumu, kur tika norādīts, ka jāveido jauna sistēma, konkrēti portatīvās izma, e, iekārtas del, delīkundze. Runāšu vaļsirdīgi. Esmu ierēdnis Eiropas Savienībā kopš 86. gada. Esmu sēdz dažādos postuņos, pir, pirmkārt strādāju juridiskajā dienestā, un mans pirmais uzdevums bija sūdzēt manu pašu valsti tiesu. Esmu strādājis trans, e, transportā, enerģijā, mazos vidējos uzņēmumos, šobrīd pie vīdes. Manuprāt, mobilitāte ir svarīgs jautājums, tā ir jāveicina. Arī citiem kolēģiem ir bijis līdzīgs gājums, un visos posteņos mums ir bijis jāiz, jāstāv, jāizstāv Eiropas intereses. Mēs strādājam Eiropai. Monsieur Metzger, s'il vous plaît, um, uh, please. Yes, and I think I can keep it. Žungs Metzger kungs, lūdzu. Uh, Paldies! Es domāju, ka varēšu izteikties visīsāk, jo man kolēģi jau atbildējuši lielāko daļu jautājumiem, taču viens bija konkrēti vērsts uz CO2 emisijām un dīzeļu auto. Manuprāt, jāatgriežas arī pie Henkelkunga teiktā, mums šeit ir jānošķir šie divi jautājumi. No nu, vienas puses mums ir dažādi emisiju testa cikli, reālajā un vidē un laboratorijā. Mēs zinām, kas šeit ir problēma un risinājums, un arī Volkswagen gadījums. Tāpat arī mēs zinām, ka citi uzņēmumi spēj ievērot savus mērķus un ierobežojums ar tehniskiem risinājumiem. Tas attiecas gan uz piesārņotājiem, ja ir tehniski risinājumi, kas pastāv tirgū, tad var ievērot konkrētos standartus. Taču, ja vēlaties izvairīties no šīm tehnoloģijām, tad jums, protams, ir jā izmanto šādas uh, krāpšanās uh, programmatūras un aprīkojumu, lai varētu ievērot standarts. Tas vienīgais, ko var pateikt, paldies. Un tagad es gribētu uzsākt otro sarunu raundu, došu vārdu Ivo Beletkungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Cik daudz laika mums ir? Viena minūte vai 30 sekundes, pusotra, lai mēs to zinātu. Priekšsēdētāji, ja jūs visi varētu iekļauties divu minūšu laikā, tas būtu lieliski. Jā, atvainojos, uh, priekšsēdētāji. Man ir tāds tehniskas dabas jautājums. Uh, Rungas Metskar kungam un Kalēhis Krespo kungam. Protams, Paldies jums par, ka ieradāties. Un jautājums ir par ietekmes izvērtējumu, kas papildināja 2007. gada regulu. Šajā novērtējumā var lasīt, ka tika aprēķināti ietekmu uz veselību, samazinot maksimālos NOX un arī PM emisijas, un kļuva skaidrs šajā ietekmes izvērtējumā, ka ietekmes sabiedrības. Uh, veselība, samazinot PM, ir daudz lielāka nekā ozona ietekme, kuru arī veido NOX. Tas ir ļoti skaidri parādīts ietekmes izvērtējumā. Mans jautājums tad ir tāds, vai šis ievērojamais uh, P, uh, šo smalko putekļu samazinājums uh, balstās uz uh, bažām par sabiedrības veselību, vai arī to veicināja pieejamo tehnoloģiju pieejamība. Uh, Un tādēļ koncentrēšanās notika ietekmes izvērtējumu vairāk uz uh, šīm smalkajiem putekļu daļiņām. Tad otrs jautājums, domāju, ka tas vairāk vērsts Peltumakī kungam. Šis scenārijs ar maksimālām emisijām virs 200 mg NOX, tas tiek uzskatīts par piemērotāko variantu un ietekmes izvērtējumā ir skaidri pateikts, ka to varētu sasniegt jau 2007. gadā un pat iepriekš nebūtu nepieciešama pēcapstrāde, kas nozīmē tādas eh, tehnoloģijas kā SCR. Ir 75 mg uz kilometriem vērtība, kas novestu pie apmēram 590 eiro dīzeļa auto. Un mans jautājums, vēl desmit sekundes lūdzu priekšēdētā, vai komisija varētu paskaidrot uh, pamatojumu tam, kā 200 mg variantu varēja sasniegt bez šādas pēcapstrādes, pēcaprīkošanas. Paldies! Tagad došu vārdu Bonifā kundzei. Paldies! Gribu uzdot uh, trīs jautājumus. Sākumā juridiskas tāpas. Par 2007. gada regulu 13. pantā šeit ir paredzēts, ka dalībvalsts ziņā ir noteikt sankcijas. Vai jūs, prāt, šis pants ir pietiekami skaidrs? Un vai jūs esat izvērtējuši dažādu dalībvalstu sankciju mehānismus, kā arī to īstenošanu? Bija kavēšanās no dalībvalstu puses un tad par tehniskajām kontrolēm vai būs grozījumi regulējumā un tehniskajā kontrolē kont un kontrolē par šīm tehniskajām kontrolām, jo arī šeit ir krāpšanās un konkrēti es domāju uz dažādiem pārkāpumiem. Treškārt, reālās braukšanas apstākļos par ātrumu vai šo testu var veikt ar nelielu ātrumu, jo tād, kad ir satiksmes sastrēgumi, tād dažkārt braukšana notiek ar ātrums 7 km stundā, neret Parīzē tā ir, tas ir vidējais braukšanas ātrums. Paldies, nākošais runātājs, deputāts Etu. Jā. Es nes, paldies. Man godīgi jāatzīstas, nav nekādas starpības starp normālu komiteju un izmeklēšanas komiteju attiecībā uz to, kā mēs šeit rīkojamies. Eiro 5 un 6 regula. Gribu pie tās palikt. Un gribētu uzdot jautājumu Peltomeki kungam. Eiro 5 un 6 regulā skaidri aizliegts eh, izmantot šīs krāpniecības programmatūras eh, testos. Tajā pašā tēs, eh, pantā ir izņēmums, un aizliegums neatiecas, ja ir nepieciešama šo programmatūru izmantošana, lai aizsargātu motoru no, skād, no kaitējuma un nodrošinātu automašīnas labu darbību. Un tieši šī šajā izņēmumā visi automobīļu ražotāji izmanto. Turklāt es domāju, ka viņi zina, cienējamā komisija, par to, kā jūs uh, vērtējat šo izņēmumu plašo interpretāciju, vai komisija uzskata, ka nepieciešam rīkoties. Ja jā, tad kā jārīkojas? Jūs esat uh, likumu sargs. Šie regula ir kopš 2007. gada, un kopš 2007. gada izņēmumi tiek piesaukti, lai iegūtu labumu no tā visa. Nav tā, ka jūs nezināt, ka nav šādas uh, programmatūras, kurām var krāpties, bet tās tiek ļaunprātīgi izmantotas, šīs atslēgšanas programmatūras. Jums, kā komisijai, vajadzētu rīkoties. Ko jūs grasāties darīt? Paldies. Mēs mākar kungs. Jā, paldies. Viena no mūsu prioritātēm šajā izmeklēšanas komitejā ir veidot eh, situāciju, kad saņemam neatkarīgu informāciju, uz kur var paļauties. Pirms kāda laiciņā runāju ar eh, pārstāvjiem no emisiju analīzes centra. Tur tiek mērē, mērītas emisijas automašīnām. Iepriekšējos gados tur jau praksē ir veikti dažādi testi, pamatoties uz uh, emisiju pasākumu mērījumu sistēmu. Vien trešdaļā ASV, divas trešdaļās Eiropas Savienībā, un pamatoties uz šiem testiem ir izstrādāta tiešaisti datu bāze. Vai tā ir informācija, kuru komisija ņem vērā, īstenojot uh, testus vēl mēneša beigās šīs neatkarīgais testa uzņēmums Emissions Analytics vēlas ieviest eh, akreditācijas jeb reitinga sistēmu automobīļiem. Man šķiet, ka tas ir ļoti labs instruments, kas daudz varētu sniegt. Vai komisija par to zina un kādu lomu šādu, šāds instruments varētu spēlēt Eiropā? Vai pēdējais jautājums par uh, testu iztenošanu priekšnotiekiem jābūt ļoti vienkāršiem un skaidriem un paļāvīgiem. Šai ziņā man ir eh, jautājums par to, kāda nepieciešama ir tā saucamajām transfēra funkcijām. Es domāju, ka transfēra funkcijas neveicina transparenci. Paņo, že paņo. Comment dit en français? Euh... E, franču valodā, kā mēs sakām, tad, kad esam jūs noķēruši visus trīs, tad izmantosim iespēju. Un tāpēc man būs vairāk jautājumi. Kā tiek organizēta tikšanās ar e, autobūvas pārstāvjiem tehniskajās komitejas. Dažkārt saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju man ir jautājums, vai Eiropas Savienības labas pārvaldības principi ir ievēroti. Otrais jautājums. Kā savā sadarbojas certificēšanas un tirgolaišanas organizācijas, apzinoties tos, ka konkurence var, starp šīm organizācijām var radīt uh, prasību neievērošanu. Ko jūs varat uh, mums pateikt par šo likumdošanas šopingu autobūvē? Trešais jautājums, Kaļiekā kungam, jūs aprakstījāt Eiropas likumdošanu gaisa kvalitātei, bet tagad atgriezīsimies pie emisiju direktīvas. kādā veidā tiek ietekmēti mūsu emisiju samazināšanas mērķi. Un ja mēs eiro 5 un eiro 6 mērķus neievērojam, tad kā mēs varam sasniegt emisē direktīvas mērķi? E, mērķus. Šeit man šķiet ir vispārīga problēma ar Eiropas Savienības likumdošanu un vajadzētu to visu izgaismot. Man vēl aizvien ir septiņi runātāji pieteikušies, e, tāpēc lūdzu visiem izteikties viens minūtes laikā, tad varēsim uzklausīt visus un noklausīties atbildes. Un paliks vēl laiks darba kārtības pēdējo kungam. Silikjotis kungs. Next meeting. Thank you, Chair να ευχαριστήσουμε του. Paldies, priekšsēdētāji. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα. Vienmēr, kad ir grūtības, ir atbildība, un tāpat ir jautājums par iespējamu likumdošanas trūkumu. Mums ir jāseko tam, lai uzņēmumi neizvairītos no uh, atbildības. Kāda bija trūkuma likumdošanas brīdi, kad tie bija jāmaina? Jautājumā, kas, e, ko uzdeva kolēģi Mirjā, netika iekļaut atbildi, kur tad varētu šī problēma slēpties. Iepriekšējā komiteja, kas skatīja šo jautājumu, norādīja, ka Eh, Volkswagen sistēma deva iespēju sagrozīt rezultātu. Kāpēc nekas netika darīts, lai to novērstu? Vai jūs varat nodrošināt pārmaiņas pēc notikušā, lai nākotnē komisijas loma eh, tiktu īstenota? un ievērotā. Nākošais runātājs. Paldies priekšsēdētāji. Šajā komitejā mēs esam, lai identificētu pieļautās kļūdas, kont, e, eh, sankcionēt um, ehm, nepareizrīcību un mūsu priekšā ir šobrīd trīs ierēģi, kuru uzdevums ir nodrošināt to, lai Eiropas automobīle būtu konkurētspējīga, lai tiktu nodrošināta e, emisiju pareiz izvērīšana un tiktu veicināta veselīga apkārtējā vīda. Jautājums ir, vai ir jādara kaut kas vairāk likumdošanas vai citā e, veidā. E, likumdošanas ceļš ir efektīvs, bet ļoti lēns sarežģīts. Uh, Bet ir cita joma - tehnoloģiskā mobilizācija, lai Eiropa būtu līdere tīrā tehnoloģijā un tīrā mobilitātē. Jo šeit mēs saskaramies ar nopietnu krāpšanas gadījumu, bet arī ar iespējamu potenciālu iespēju veidot jaunu ciklu Eiropā tīri e, tehnoloģiski. Paldies, Slotovska kungs! Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Mēs varam runāt par normām Eiropā, par to, ka ir pētījumi pirms tirgū laišanas, ASV tie pastāv pēc, taču fakts ir tāds, ka Šeit vienkārši notika krāpniecība. Tas ir visa pamats. Šī krāpšanās programmatūra tika izmantota, un tas nozīmē, ka ārpus laboratorijas apstākļiem motori darbojās citādāki, sniegumi bija labāki, taču vides piesārņojums bija augstāks. Es nezinu, pie kura man jāvēršas konkrēti, tādēļ vērsīšos pie visiem trim komisijas pārstāvjiem. Kāda ir situācija? Kādi Eiropas Savienība noteikumi varētu varēja radīt tādas apstākļas, ka vispār šādu programmatūru varēja izmantot, kā tik tālu varēja nokļūt? Vai arī kādi Eiropas Savienības eh, noteikumi būtu pretlīdzeklis, lai nevarētu pieļaut šādas situācijas? Mums ir jāatbild uz šo jautājumu. Paldies! Palučī! Palučī, kungs, lūdzu! Paldies, izteikšos īsi. Man ir divi jautājumi. Ja es sapratu jūs pareizi, tad pastāvēja atšķirības starp reālajām emisijām un testa emisijām apstākļos veiktu pārbaušu emisijām. Un e, Komisija apgalvo, ka tika nosūtīts vēstules attiecīgām dalībvalstīm. Kad tas notika? Kādas bija atbildes? Tika pieminēts, ka bija 23 uh, e, pārkāpumi, un es gribētu dzirdēt, kāda ir šī situācija, kāda ir rezultāti. Uh, Muchas <clears throat> mucha gracias, presidenta. Paldies, priekšsēdētājs. Eh, jau pirms jūsu pierādījumiem bija skaidrs, ka kaut kas nedarbojas, ka tika piedāvā, eh, piedāvāti jauni eh, normatīvi, uzraudzības mehānismi, jau bija skaidrs, ka kaut kas nedarbojas. Kaut kas nedarbojas no komisijas puses, no dalībvalstu puses un uh, abiem šei, šajā gadījumā ir savas kompetences. Un šajā gadījumā kom, mūsu komisija ir jāpārbauda un jākonstatē, kas ir atbildīgs par pārkāpumu, krāpšanos, jānorāda ceļš un uh, jāizmanto šis ceļš, lai to izveidotu par iespēju, lai veidotu mūsu vidi tīrāku, kā arī veidotu precīzāku mūsu autorūpniecību. Lai tā būtu augstākā līmenī, tā ir ārkārtīgi nozīmīga Eiropas ekonomikai un dalībvalstu ekonomikai. Man no manas puses konkrēts jautājums. Kāda ir bijusi? Bi, e, bijuši Eiropas Savienībā uh, Eh, instrumenti, kas ir pieejami dalībvalstīm, lai sekotu un izmeklētu, verificētu dezaktivācijas, jeb krāpšanas ierīču izmantošanu. Ir skaidrs, ka šeit mēs saskaramies ar lielu trūkumu, uh, Eh, tajā, ka komisijas rīcībā nav pietiekami mehānismi, lai pārbaudītu notiekošo. Paldies, Šaude Mozersko. Paldies, Peltomaki kungs. Jūs teicāt, un zināms, tā bija nevalstiska organizācija. ASV, kas atklāja šos krāpni, krāpšanas programmatūras, un jūs runājāt par jauno priekšlikumu tipu apstiprinājumu sistēmām Eiropas Savienībā. Vai jūs esat apsvēruši NVO lomu nodrošināt testēšanas rezultus vai aizdevums par uh, krāpniecību nākotnē. Es zinu, ka jūs cenšaties veicināt labu uh, sistēmu ar dažādiem pienākumiem, dažādām institūcijām, dalībvalstīm tālāk, bet vai jūs esat ņēmuši vērā NVO iespējamo lomu, jo tās var dot ieguldījumu, konstatējot iespējamu nākotnes krāpniecību. Liels paldies! Un tagad došu vārdu pēdējām atbildēm. Peltu Makīkungs, lūdzu. Paldies! Iespējams atbildēšu uz Beletkunga uzdoto jautājumu. Viņš runāja par 2007. gada ietekmes izvērtējumu un par izmaksām pēcapstrādes um, aprīkojumam. Jūs uh, runājām par 500-600 eiro. Manuprāt, šis aplēs vēl joprojām ir korektas. Manuprāt, jūsu apgalvojums ir patiesa. Tik uzdots jautājums par to, uh, par par šīm tehnoloģiskajiem risinājumiem, kas ir jāizmanto, taču, manuprāt, par šiem uzņēmumiem ir jālemj par šiem aspektiem. Tad 13. pāntā paredzētās sankcijas. Mēs sekojam ļoti uzmanīgi, kā dalībvalsts īsteno šīs normas, Eiro 5 un 6 regulas ietvaros šeit. Protams, arī ir jāparedz sodas pēc šīs Volkswagen skandāla. Mums ir tiešām jāparaugās, vai visi dara to, kas viņiem ir jādara. Tad par eiro 5 un 6 krāpšanās eh, sistēmām un programmatūrām mēs eh, sekojam līdzi diskusijām Vācijā, parlamentā. Mēs aplūkojam arī, kāda ir likuma Eiropas Savienībā un ASV. Pastāv atziņas, ka pastāv izņēmumi šādiem krāpšanas aprīkojumiem, zināmos nosacījumos, taču tad, kad mēs paši būsim guvuši labāku pārskatu, noteikti sniegsim konkrētāku informāciju. Taču šobrīd, kā jau teicu, mēs sekojam līdzi diskusijām Vācijā ļoti uzmanīgi, un tas arī viss, ko var jums atbildēt par šo apstākli. Uh, Tad jautājums par NVO. Šeit tika pieminēta arī datu bāze, kas ir pieejama tiešsaistē. Manuprāt, mūsu rīcība tirgus uzraudzībā ir diezgan atvērta. manuprāt, mēs uh, iedrošinām ikvienu organizāciju attiecīgi darboties. Piemēram, Vācijā notika arī tāda simulācija saistībā ar gaisa kondicionieriem, un šī iniciatīva nāca nevis no valsts puses, bet no pašiem ražotājiem. Tad tika uzdoti jautājumi kas iespējams bija vairāk tā kā komentāri. Tie attiecās uz to, kā mēs varam izmantot likumdošanas eh, pasākumus, tehnoloģiskās iespējas, lai nodrošinātu viedu un eh, tīru pārvietošanos. Manuprāt, tas ir saskaņojums ar kārs 22 Un mums būs arī darba grupas tikšanās 2023. datumā, un par šiem jautājumiem mēs noteikti runāsim. Manuprāt, eh, šeit eh, starp viedu un tīru ir jāuzsver tieši tīruma aspekts. Ja vien kāds man tagad neaicinās sniegt papildu atbildes, tad tas arī būtu viss no manas puses. Paldies, vārds nākamajam runātājam. Do you want to come back? I, I was saying that, of course, in EU e law. Protams, Eiropas Savienības un ASV likumos pastāv iespējas izmantot krāpšanas aprīkojumu zināmos apstākļos. To var ļoti skaidri izlasīt arī regulā eiro 6. Taču šeit ir eh, rūpīgāk jāplūkojas uz šo ārkārtas eh, izņēmumu situāciju, apstākļiem, piemēram, ka jūs cenšaties izvairīties no kāda eh, negadījumiem vai modificējat kādu motoru. Šeit pastāv īpaši apstākļi, kad var izmantot šādus aprīkojumu. Šobrīd notiek dziļākas diskusijas Vācijā, mēs tam sekojam līdzi, konsultējamies ar mūsu juridiskajiem ekspertiem, un kad sasniegsim konkrētas informāciju, tad varam sim jūs par to informēt. Um, atvainojiet, paldies, ka drīkst izteikties. Ja mēs lasam šos izņēmumus regulās, ir ļoti skaidri redzams, ka visi ražotāji, ne tikai Vācijā, bet visi ražotāji neļaunprātīgi izmanto šos izņēmumus, un tas notiek kopš 2007. gada, jo regula tika pieņemta 7. gadā, un tagad jūs sakat, ka cenšaties šeit kaut ko darīt, taču jūs kā Eiropas komisija, jūs esat atbildīgi par šāda veida lietām. Ja dalībvalsts neievēro likumus, tad jums ir jāpiemēro attiecīgi mēri. Uh, kas jums ir pieejama. Tas ir mans konkrētais jautājums. Ko darīt un kāpēc jūs to nesat darījuši līdz šim? Manuprāt, tieši tas arī mums ir jādara, ka mums ir jāplūkojas, kādi ir šie konkrētie apstākļi, kad drīkst izmantot šādu aprīkojumu likuma ietvaros. Un ja tas tiek pārkāps, tad tas, protams, ir pretlikumīgi. Uh, taču mums ir jāplūkojas, kādi ir pierādījumi, testi un tā tālāk. Un iespējams, ka tāpēc mums nav tiešām skaidru pierādījumu šobrīd, taču mēs vēlamies ļoti rūpīgi sekot. Priekšsēdētāji, noteikti, ka šis jautājums vēl atgriezīsies arī turpmākajos izmeklēšanas mēnešos, un tas ir arī sastāvdaļa salīdzinot likumus ES un ASV, taču pie šiem jautājumiem daudz detalizētāk vēl atgriezīsimies. Kaļies kungs. Kaļieha kungs, es papildināšu par Tomaki kungs teiktās atbildes un atbildēšu uz sev uzdotiem jautājumiem. Sākšu ar Belet kungu, kurš jautāja par ietekmes izpēti un ietekmi uz veselību NOKS. Vai mēs ņemam vērā tehnoloģijas, veselības apsvērums vai abus? Viens no jautājumiem mēs konstatējam, ka noks un sīkās daļiņas ir nopietna problēma dīzeļu no dzinējos tās eh, nāk ar nopietnām problēmām, un mēs esam izlēmuši šo ietekmi samazināt, pretējā gadījumā tas negatīvi atsauksies uz mūsu pilsētu gaisa kvalitāti un mūsu iedzīvotāju veselību. Demes Mākerkunga sacītais, manuprāt, bija ļoti svarīgs konkrēti jūsu atsauce uz tiešsaistes ba eh, datu banku un testējamām struktūrām, kas veic NOX testus saskaņā ar manām ziņām. Mēs jau domājam par šādu iespēju, tas varētu būt noderīgs. Rīgs Parņokungs jautāja par nozares dalību auto komitejā? Atbilde ir, ka nozare tur nepiedalās, tā ir eh, regulatīva komiteja, kas strādā pēc komitoloģijas noteikumiem. Nozara piedalās eh, reālā eh, testu darba grupā, ko mēs izveidojām 2011. gadā, lai pātrinātu mūsu tekstu sagatavošanu. Ja mēs vēlamies mainīt visu sistēmu reālajiem izvešiem vienam regulatoram, tas nav iespējams izdarīt. Ir jāsazinās ar ražotājiem, bet lēmums tiek pieņems dalībvalstu līmenī, un vakar nozara nebija mierā ar lēmumiem, turklāt nozara nebija mērā ar lēmumiem, kas ir piedāvāti e, komitejā. Tālāk Silkjotis kungs. es atceros viņu kā rūpniecības ministru Kipras prezidentūras laikā. Viņš norādīja, kas ir jāmaina. Viņš uzdeva mm, divus jautājumus. Jāmaina ir tests, jo esošais tests nedarbojās, un otrais ir tirgus uzraudzība, jo ja ir tests, kas atspoguļo reālās emisijas, un jums ir uzraudzība caur tirgu, monitorings caur tirgus uzraudzību, tā jūs novērsīsit jebkādu krāpšanas gadījumu. Abas lietas ir izdarāmas, tās notiek reālo emisiju eh, testu reforma un apstiprināšanas eh, sistēma. Tauriņo kungs sacīja, ka ir jādara vairāk. Viņš norādīja, ka likumdošana ir sarežģīta, bet tā var būt iespēja nozarei. Un, manuprāt, viņš norādīja pilnīgi pareizi. Ja mēs vēlamies atgūt patērētāju uzticību, tad nozarei ir sava loma, un šajā gadījumā tā ir nozīmīga Zlotovska kungs un Blanko kungs. Runāja par eh, krāpšanās eh, aprīkojumiem. Manuprāt, šeit ir vajadzīga skaidra atbilde. Šādi krāpšanas aprīkojumi ir aizliegti Eiropas Savienībā kopš 2007. gadījuma ar likumu. Ik viens ražotājs, kas eh, tādus izmanto, pārkāpja Eiropas Savienības likumdošanu un var tikt pakļauts nopietnām sankcijām. Kas eh, uzliek šādas sankcijas? Dalībvalstis, tāpēc, ka dalībvalstis izsniedz tipa apstiprinājumu dalībvalstu pieeja pienākums ir pārbaudīt, ka automašīnām nav krāpšanas aprīkojuma. Tas ir pilnīgi skaidri, un šeit nekādu pārpratumu nevajadzētu būt. Ja ražotājs ir krāpies, tad eh, tam ir jāpiemēro sankcijas, jo Eiropas likumdošana šādu krāpšanas aprīkojumu aizliedz. Tāda ir situācija, to mēs esam skaidri norādījuši vairāk kārtīgi. Tālāk Blanko kungs jautāja, e, kas pieļauj kļūdu komisija, dalībvalstis vai not, e, regula. E, šeit bija krāpšanās gadījums, ir kāds atbildīgais, un kurš ir atbildīgs. Mums ir jāmēģina panākt, lai tas neatkārtotos, kā uzlabot likumdošanu par testiem, uh, un pārtirgus uzraudzību. Ja mēs to varam īstenot, tad mēs varēsim cīnīties pret šādu situāciju. Tālāk Paulučīkungs jautāja, kad tika izsūtīts vēstules. Tajānīkungs jau 12. gada jūnijā rakstīja dalībvalstīm, lai tās palielinātu tirgus uzraudzību autonozarē. Tāpat viņš piedāvāja tirgus uzraudzības mehānisma grozījumus, kas bija bloķēti parlamentā un padomē. Mēs izsūtījām 23 vēstules par soda sankcijām un veicām pilotu procedūras par uh, vidas uh, komitejā. Un visbeidzot, Šeldem Oserkungs. Uh, par NVO tiesībām. Mēs nevaram strādāt bez NVO tiesībām tas ir sistēmas līdzsvara nodrošinošs mehānisms, un tāpēc mums eh, tās ir vajadzīgas, lai tās piedalītos, lai eh, tās saskata nepareizības, tad mēs tās risinām. Eh, pirms ikvienas vidas padomas mēs diskutējam ar NVO, mēs uzturam regulārus dialogus, bet arī savā iepriekšējā matā komisijā um, bija jāuzklausa visi interesētās puses, patērētāji. Uh, NVO pretējā gadījumā mēs savā darbā nevaram panākt par līdzsvaru. Paldies, turpina priekšsēdētāju. Jā, mēs... Vai jūs vēlat uh, arī vēl komentēt? Nē, es domāju, ka viss ir teicis pateikts. Jā, sirsnīgs paldies. Es zinu, kolēģi, ka jūs uh, vēlaties arī atgriezties vēl ar papildus jautājumiem. Bet, kā jau es teicu sākumā, šī ir pirmā kārta. Mēs atgriezīsimies pie faktiski visiem jautājumiem, kurus uzdevāt šodien. Ja jums vēl ir jautājumi par šo komiteju par mūsu šodienas tēmu. Un katrs jautājums, ko jūs uzdevāt, eh, uz to tiks atbildēts, tas būs eh, atklātā un sašķelāmā veidā visiem deputātiem par visiem jautājumiem, kas jums ir šajos izmeklēšanas eh, sanāksmēs. Pirmkārt, es vēlētos pateikties pārstāvjiem no ģenerāldirektorātiem par jūsu atklātību un uh, Mēs uh, pagaidām nedzirdējām visas atbildes. Nākošreiz, dažreiz uh, es domāju, ka ir šīs atbildes, un atbildes varbūt ir meklējamas pie ražotājiem vai dalībvalstīs. Un tas ir uh, nākamajā darbā. Sirsnīgs paldies, ka atnācāt pie mums. Iespējams, ka mēs tiksimies atkal nākamajos mēnešos. Sirsnīgs paldies! Thank you. vice can, chairs can come up if they want to. Uh, otherwise, I'm all my. Oh. Jā, ja vēlaties vicepriekšsēdētāji, var nākt tagad priekšā un apsēsties prezidijā. Mēs varam pāriet pie pēdējā punkta, bet tas ir ļoti svarīgs mūsu nākamajam darbam. Kā jūs zināt, iespējams zināt, jūs informēja jūs koordinātori Mums ir bijuši vairākas sanāksmes, viens no tiem bija šorīt, lai iedibinātu mūsu darba programmu, mūsu darba metodas nākamajam gadam. Un tas, protams, ir ļoti svarīgs, bet nebūtu nevienkārši jautājums darbs, kas mums vēl priekšā. Mēs visas politiskās grupas esam lūguši iesniegt priešlikumus līdz 22. martam par ekspertiem, kas kurus vajadzētu uzaicināt uz uzklausīšanu, kas fokusētos galvenokārt, ne tikai, bet eh, galvenokārt uz pirmo pusgadu. Un šī procesa vidū es labprāt paziņotu jums, ka nākamā sanāksme 19. aprīlī, tas jau ir, šis datums ir noteikts, pirmā uzklausīšana tas būs kopīgā pētniecības centra starptautiskajai padomē, eh, padomē par tīru transportu. Nākamās eh, sanāksmes, par to būs sanāksme, tad gribētu dot vārdu referentiem, lai sniegtu ievadu par to, kādi ir šie bloki, par kam jārunā, par viedokļu apmaiņām, kas ir jāplāno, kas mums jāņem vērā. Jūsu komentāri, komentāri nodrošinātu uh, Mums nākamā nedēļa Strasbūra būs īpaša koordinatora sanāksme, lai mēs varētu noteikt metodoloģiju uzklausīšanai pirmā, pirmajam pusgadam. Tagad vārds Zābas kungam, pēc tam Gebrandī kungam. Paldies, priekšsēdētājs. Dārgais kolēģi Herbrandī, eh, kolēģis Herbrandī un es paskaidrosim, kas ir iecerēts tuvāko mēnešu laikā. Ceru, ka mūsu vidū būs ļoti labā sadarbība. Mēs sadarbosimies savā starpā gan ar pāriem vēru referentiem. Mēs esam saskārušies un apzināmies tos izaicinājumus uz tuvākajiem mēnešiem un ir lielas gaidas un cerības, kas tiek liktas uz mūsu izmeklēšanas komiteju, un mēs mēģināsim tās attaisnot. Tāpat arī es domāju, ka mēs apzināmies to, cik nozīmīga ir autobūvas nozara Eiropas Savienības nākotnei, kā arī Eiropas Savienības strādājošo miljonu nākotnei. Turklāt mēs apzināmies tās iespējas, ko nodrošina šī krīze, lai Eiropas Savienība dotu impulsu papildus investīcijām šajā nozarē. Man nav nekādu šaubu, ka krīzēm ir vienmēr kādas, ka krīzes vienmēr dod kādas iespējas. Tomēr ne, uzskatu, ka krīzei vajadzētu apdraudēt kaut vienu darba vietu Eiropā. Un mēs tuvāko eh, nedēļu laikā mēs mēģināsim sagatavot ceļa karti, sadarbojoties ar e, referentu Herbrandī un politiskajām grupām. Manuprāt, mums ir um, uz šo brīdi. Pad, e, izdevies panākt eh, zinām līdzsvaru. Jūnijā notiks vairākas uzklausīšanas, sagat, tiks sagatavots eh, formāls atzinums. Eh, uzklausīšanas tiks sadalītas trīs blokos. Pirmais bloks - eksperti, auto dzinēju jomā. Otrais bloks - eksperti emisiju pārbaudēs reālajos apstākļos. Un trešais bloks ar ekspertiem gaisa kvalitātei. Uh, E, tālāk mēs turpināsim ar e, Savienoto valstu aģentūrām un ekspertiem, lai mēs varētu uzklausīt viņu viedokli. E, gada otrajā pusē būs viedokļu apmaiņa ar komisāriem un strādāsim pie jautājumu sērijas, lai varētu iesniegt Savienotajām valstīm tos un diskutēt apmeklējumu laikā. Lūk, priekšsēdētāji, ka kolēģis Herbrandī pabeigs manis iesākto skaidrojumu. Paldies. Uh, Pablo Zalbā for. Jā, paldies Pablo Zalbā par jūsu ievadu vārdiem. Vēlētos pievienot dažus elementus. Pirmkārt, lai izvairītos no tādas lielas neapmierinātības, kad virzīsimies uz priekšu ar mūsu pagaidu ziņojumu. Gribētu jau tagad brīdināt, ka šis uh, eh, pagātnes ziņojums nebūs tāds ārkārtīgi politisks ziņojums, kur jau būs ļoti daudz noslēpumu atklāti. Mums ir pienākums sastādīt šādu pagātnes ziņojumu saskaņā ar mūsu iekšējiem noteikumiem, bet mēs eh, pieņemam lēmumu nepieņemt mūsu pašu darba kārtību, lai panāktu šādu tādu spēcīgu pagaidu ziņojumu, un noslēgums ziņojums ir tas, eh, kam mums ir jāstrādā. Vienkārši, lai jau sākumā novērstu kādu veidu pārpratumus. Otrakārt, ir nepie, nepieciešams eh, ņemt vērā, kā kārtība, kādā mēs eh, organizējam mūsu uzklausīšanas un kurus mēs uzlūdzām. Protams, ka tas ir ar milzīgu nozīmi. Tādēļ mēs pieņemam lēmumu vai mēs izdarām priekšlikumu koordinatoriem iesaistīt, un Pablo jau to pieminēja, uzsākt ar tehniskajiem ekspertiem. Mototehnoloģija no eh, reāls pasaules emisiju testiem par eh, kvalitātes ietekmi. Tātad tas varētu būt bloks, ar kuru mēs varētu sākt. Tad mēs varētu virzīties uz vairāk eh, politisku jautājumu loku. un sabiedrība, pilsoniskā sabiedrība ir daļa no tā. Tādēļ mēs virzīsimies pilsoniskā sabiedrības virzienā, un pēc tam mēs uzlūksim dažādus pārstāvjus no ASV, piemēram, uh, vidas aizsardzības aģentūru, lai uzrunātu, kā viņi strādā, kādas ir atšķirības starp Eiropas Savienību un ASV. Jo tikai tad mēs eh, varēsim eh, ķerties klāt eh, lēmumu pieņemšanā ar komisiju, ne ar komisāriem pašiem, bet ar ierēģiem, iestrā, ieskaitot pārstāvis no ekspertu grupām un darba grupām, kas jau ir iesaistīti debatēs arī pašlaik. Un nākamais bloks ir ražotāji. Un noslēpumā jūlijā un septembrī mēs virzīsimies uz komisāru līmeni. Tas ir ne tikai chronoloģiski, tā kārtība, kādā mums vajadzētu strādāt, bet tas arī paskaidro tādas vairāk strateģisku domāšanu, kas aiz tā visa slēpjas. Un tādēļ es eh, ieteiktu koordinatoriem un eh, ļoti priecājos, ka viņi šorīt no rīta piekrita šāda veida darba kārtībai. Sisnieks, paldies! Varbūt, ja es varētu pievienot vienkārši informācijai kolēģiem, ka katrai uzklausīšanai mēs sagatavosim arī jautājumus, kā grupa kā komiteja. Protams, pamatojoties uz priekšlikumiem no dažādām politiskajām grupām, lai būtu varētu savā kāds desmit, varbūt kādreiz vairāk jautājumus, lai varētu iesniegt jau pirms tam un saņemt varbūt arī rakstiskas atbildes, pirms mēs uzsāksim uzklausīšanu. Tad mēs būsim tik labi sagatavoti, ka mēs varēsim izmantot laiku, lai iet dziļumā Jūs zināt, ka katru reizi, kad uh, ir jāuzdod jautājumi, tad uh, ir labi to pirms tam sagatavot. Otrakārt, es domāju, ka tas ir arī svarīgi, ka mēs tāpat arī sagatavotu anketas dalībvalstīm par tipa apstiprināšanu. Mm tirzniet, eh, tirgus uzraudzība, paraudzīsimies, kā tieši to darīt. Bet es apmēram tāpat, lai notrošinātu, ka pirms mēs uh, sasaucam uh, komiteju uz uzklausīšanu, kā jau es pieminēju, lai mums būtu jau, protams, ka vienmēr ierobežos laiks uzklausīšanai, mēs būtu labi sagatavot, lai mēs zinātu, kādus jautājumus uzdot un uh, kur, kuru mēs vēlamies uzlūgt uh, nākamajā reizē. Tātad tas būtu darbs, ko mums jāiegūda sagatavošanā. Tālāk es varētu gribētu dot vārdu politiskām grupām, reakcijām un jautājumiem. Gīzikas kungs. Jā, paldies, priekšēdētāji. Pavisam īsi no manas puses. Principā es pilnībā atbalstu pieeju, ko ieteica mūsu abi referenti. Tas jau viss ir saskaņots, un uh, mēs uh, pilnībā atbalstām šo nostāju. Varbūt tāds principiāls komentārs, jo tā ir pirmā sanāksme. Mums ir rakstiski noformulēts mandāts. Mums vajadzētu ļoti skaidri strādāt pēc šiem mandātu, nevajadzētu to paplašināt. Mēs kā tautas partija ļoti skaidri uzskatām, ka šī komiteja nav tāda kā raganu medības pret ražotājiem, pret tehnoloģiju kopumā vai arī pret atsevišķām personām. Un uh, ar tādu premisu mēs strādāsim konstruktīvi. Nevajadzētu izvērst nekādu aģitāciju vai ideoloģiskas debates. Gribētu arī vēl skaidri pateikt, ka šis eh, punkts, kā arī Zābas kungs jau teica, ļoti detalizēti runa šeit ir arī par mūsu ražotāju konkurences spēju, un kaut galā runa ir arī par ļoti daudzām darba vietām to mums arī vienmēr vajadzētu atcerēties strādājot. Vēl viens ļoti pragmatisks punkts, un mēs ļoti priecājamies, ka mūsu tautas partijas prasības arī ir tikuši ņemts vērā. Proti, mums šo komiteju nevajadzētu izmantot kā tādu ceļojumu cirku. Ja mēs tā ļoti pragmatiski uzlūdu kolēģis no Eiropas vides aģentūra un, un lai, viņi, lai brauktu, lidot uz ASV, vajadzētu uzlūgt šeit, un uh, tas būtu ļoti, mēs varētu ietaupīt uzreiz arī CO2, un tas būtu ļoti konstruktīvi, un to atbalsta tautas partija. Paldies! Paldies! Pilnīgi piekrītu tam. Protams, ka vajadzētu uzlūgt ASV pārstāvs uz šejien. Tas nodrošina to, ka katrs varētu uzdot jautājumus, un tas nebūtu ierobežots ļoti labi CO2, bet arī caurskatāmība tas ļoti labi mūsu komitejā. Jā, paldies! Dāns kungs, mūsu grupas interesēs ir, lai šī komiteja procesa beigās sasniegtu tos mērķus, ko mēs esam izvirsījuši gan kā patērētāji, gan arī politikas veidotāji, un lai būtu uzticamība, un eh, lai būtu, tu sasniegt gan politiskos grupas un komiteju kopumā. Domāju, ka šīs diskusijas, eh, kas jau bija koordinātori sanāksmē, un eh, noteiktās sanāksmi, kas būs tur noteikti būs nopietnas un konstruktīvas diskusijas. Un, eh, principā mēs būtu tādi, ka mums vajadzētu sākt ar šo pierādījumu līmeni un vajadzētu pilnā spektrā savākt ev, eh, pierādījumus un faktus. Un vajadzētu uzlūgt tādus cilvēkus, kas varētu mums sniegt pienācīgu informāciju par to, kas ir noticis attiecībā uz to informāciju, ko esam saņēmuši. Es domāju, ka punkti, kurus pieminēja priekšsēdētāji, ir svarīgi, ir divas iespējamās misijas vajadzētu minimāli ceļot uz Luksemburgu. Protams, tas ir ārkārtīgi satraucoši tur braukt. Un arī uz Itāliju. Vajadzētu ievērt šo principu, ka mēs uzlūdzam ASV pārstāvjus pie mums. Nu, nevajadzētu būt tā, ka mums eh, neskatāms reizes ir jābrauc uz turieni. Šis pagaidu ziņojums mums ir pienākums. Ņemt vērā arī tehniskās vajadzības ziņojumam. kā jau ir kļuvis redzamas, ir ļoti grūti nodrošināt, lai saņemtu paties atbildes uz jautājumiem, atbilstīgas atbildes. Un šeit jāskatās, cik daudz cilvēkus uzaicināt, pārstāvs uzaicināt, un cik daudz laika. Šeit vajadzētu sagatavot jautājumus, anketas. Jā, tur būs sarežģīti to visu izdarīt. Vajadzētu vismaz divas dienas iepriekš saņemt informāciju. Jo, ja mēs vēlamies iedzināties detaļās ar specifiskiem jautājumiem attiecībā uz specifiskām liecībām, tad būs absolūti nepieciešams uh, to visu iepriekš labi sagatavot, lai virs devs uz priekšu. Paldies, es gribēju pateikt, sasniegs paldies. Rošforkungs, vai jūs izteiksieties? E, manuprāt, mēs esam ļoti labi uzsākuši darbus. Es jau iepriekš vēlētos e, apsveikt abus referentus ne tikai par galziņojumu, bet arī attiecībā uz kopīgi izvēlētiem darba metodēm un e, darba etapiem. Jā, pilnīgi pareizi kolēģi norādīja, ka mums ir jākoncentrēs uz saviem mērķiem. Šeit nav runa par īpašu piedziņas veidu vai autoēras galu vai neko tam līdzīgu. Šeit ir runa par standartiem, kas ir nozīmīgi ko, kopīgām int, vispārīgām interesēm. Tālāk ir runa par šo standārtu pareizu piemērošanu. Turklāt, tad, kad standārti ir augsti un pēc tam tiek piemērot, tad tas kļūst par komerciālu argumentu uh, rūpniekam, jo rūpnieks pārdod augstas kvalitātes izstrādājumu. Domāju, ka attiecībā pret mūsu vēlētājiem, kas ir um, patērētāji, mums ir jādara viss, lai tad, kad standarts tiek īstenots, tas arī atbilst realitātei. Un, manuprāt, pie šī aspekta ir jāpieturas, jāizturas uzmanīgi. Mums ir jāveido taisnīgs Eiropas tirgus. Tas nozīmē, lai visi Eiropas ražotāji atrastos eh, vienādā pozīcijā, lai nebūtu tā, ka vieni var izmantot kādu aprīkojumu, Eh, ko nedrīkst izmantot citi. Tāpat vēlos skaidri norādīt to, ka mēs zinot, ka Vairākās dalībvalstīs ir kolēģi, kur strādā pie šiem jautājumiem, konkrēti vismaz divas. Beļģija un Francija ir izveidojušas īpašas komisijas, un es domāju, ka ir jāuztur sakars ar šīm komisijām, un nevajadzētu dalībvalstīs atkārtot tādu pašu karikatūru kā tikko kaut kas, kas tiek darīts Briselē un pēc tam eh, dalībvalstīs, kur tiek sagrozīts tas, kas tiek darīts Briselē. Ir vēl piecas citas dalībvalstis, kurās norit organizētas um, diskusijas attiecībā uz šo jautājumu šo skandālu, un vienīgais vēstījums no manas puses ir tas, ka mēs strādājam šeit ne tikai parlamentā mūsu vidū, bet arī piesaistīsim tos kolēģus no dalībvalstīm, kuri paralēli domā par šo pašu jautājumu. Pilnīgi noteikti turpin priekšsēdētāji, de, tālāk deputāte Delī. Vispirms izteiksies deputāti Kilģonē. Don't worry, I'm, I'm not so sensitive. No, no, I... <laughs> Neuztraucieties, neesmu tik jūtīga. Jā, bet es, ir nepieciešams izdarīt lietas pareizi. Um, Priekšsēdājs izteikšos somu valodā, lai būtu pārmaiņas. Vēlos teikt, ka mūsu darbs sācies labi. Protams, ka gaidas un cerības no mums ir ļoti lielas, Eiropas patērētāji, nodokļu maksātāji. Ceru, ka mēs nokārtosim lietas un ceru, ka likumi tiks ievēroti. Un tāpat arī patērētāji un nodokļu maksātāji viņi zina, par ko viņi maksā, par šīm sekām. Turklāt mēs zinām, ka auto nozare ir darba devējs ļoti daudziem cilvēkiem Eiropā, Tādēļ ir skaidrs, ka mums ir jāstrādā kopā, lai šiem cilvēkiem arī nākotnē būtu darba vietas šajā sektorā. Iespējams, varam to panākt ar inovācijām, ražošanas paaugstināšanu, un iespējams, ka mums turpmākajos gados būs arī daudz vairāk vidē draudzīgāku automobīļu. Mūsu grupa ir apmierināta ar pašreiz piedāvāto plānu, uzklausīšanām, un mēs ceram, ka varēsim atbildēt uz visiem tiem mērķiem, kas mums ir uzstādīti, ka varēsim to darīt labas sadarbības garā, un ka mums nevajadzēs pārāk daudz cīnīties, strīdēties par šiem dažādiem jautājumiem. Eiropieši, darbinieki un darba devēja gaida labus rezultātus no mums. Paldies, Redskundze, paldies, kolēģi, laiks rit, mums ir jādara mūsu darbs un svarīgākais elements ir saņemt pēc iespējas ātrāk eh, galvenos pierādījumus. Jau tagad mēs redzam, ka ir ierobežoti apstākļi, izai, iztaujāt uh, iesaistītos, kā komisārs un dalībvalsts, ja mums nav nepieciešamo dokumentu, tādēļ piekrīt referentu pieejai, ka mēs iztaujāsim tos, kas ir atbildīgi vēlāk procesā, taču vēlos uzsvērt to, ka mums ir uh, rūpīgi jāstraumē uh, šis dokumentu piepracīšanas process, ka mums tas sekretārātam tas skaidri jāpasaka, lai mums nebūtu kavēšanās. Tad runāt par delegācijām. Es uh, ļoti priecājos par EPI interesi šajā procesā. Viņi atklāja šo skandālu, un es domāju, ka mēs varam arī mācīties no jau gūtās pieredzes, un šā delegāciju uh, vizītes ir būtiskas. Uh, tāpēc mums ir jānodrošina dalība. Taču, ja kāds uzskata, ka nav nepieciešams piedalīties delegāciju vizītēs, tad, protams, to var nedarīt. Un noslēgumā par pierādījumu gūšanu un uzsaukumu, manuprāt, mēs šis instruments varētu būt būtisks komitejas darbam, ja tas tiek darīts tādā veidā, kas eh, veicina uzticēšanos, jo ļoti daudzi cilvēki sektorā uh, ir parakstījuši informācijas neatklāšanas līkumus, klauzulas un garantijas vai baidās nu, dot informāciju drošā un anonīmā veidā. Taču mums ir jānodrošina šādas iespējas, vai nu to var darīt anonīmi, elektroniski, vai vismaz mums ir nepieciešama paskastīte, kur cilvēki var iesūtīt informāciju. Tas viss ir jāņem vērā, gatavojot, izstrādājot mūsu darba metodas. Paldies! It's um, a relevant question, but it... Tie ir būtiski jautājumi, taču ir problēma, protams, ar to, ka varam nodrošināt anonimitāti. Tas ir grūti izpildāms, taču, protams, ka ņemsim to vērā. Mums ir arī ļoti daudz jautājumu juridiskajiem dienestiem par dažādiem jautājumiem, ņemsim vērā arī šos, taču tā ir viena no problēmām, kas man ir jāatzīst papildus citām. Taču ņemsim vērā tieši jūs pēdējo as pieminēto aspektu. Ļoti īsi. Rošforkungs jau par to runāja. E, tas attiec uz iespēju uzklausīt nacionālos um, parlamentāriešus. Ir pilnīgi iespējams, ka arī citās dalībvalstīs notiek līdzīgas izmeklēšanas un būtu labi, ja mēs varētu apmainīties ar informāciju un būt labāk sagatavot ziņojumu otrajā daļā, kad jau formālākā veidā tiks piedāvāti jautājumi komisiju un dalībvalstīm. Domāju, ka tas būtu noderīgi visām dalībvalstīm, kur notiek šāda veida darbs. Nākošais runātājs man komentāru par procedūru nav. Man būtu ieteikums IMCO komitejā, kur es strādāju, mēs atbildam par uh, likumdošanu attiecībā uz stipa apstiprinājumiem. Mēs to sāksim darīt pēc Strasbūras nedēļas. Un jau dažādi ieteikumi tika piedāvāti veikti no komisijas puses. Mums jāpanāk būtu tas, lai mūsu ieteikumi ir konstatējumi tiktu ņemti vērā. Varbūt mēs varētu aicināt šobrīd imko pārtraukt darbu ar tipa apstiprinājumu. Es nezinu, vai tas ir iespējams, bet varbūt imko komiteja varētu uh, arī sniegt savu atbalstu, lai mēs netērētu savu darbu šeit, un lai mēs varētu jaunajā priekšlikumā iestrādāt arī mūsu pašu konstatējumus. Es par to runāšu ar abiem referentiem, saka priekšsēdētāju, un arī tā saucamajā priekšsēdētāju komiteja komiteju priekšsēdētāju konferencē, jeb tā saucāmajā CCC pasākumā tas būs ļoti nozīmīgs gadījums, lai mēs pētītu esošās problēmas. Vai vēl kāds vēlas izteikties, pirms es dodu vārdu referentiem? Nē, tādā gadījumā Salba kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem kolēģiem, kuri uzdevā jautājumus šajā sakarā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi sadarboties konstruktīvā veidā starp politiskajām grupām un mēs ņemsim vērā to, ko uzklausījām šovakar. Nākošais eh, līdzreferents. Paldies priekšsēdētāji. Man nav daudz eh, piebilstamā. Es vēlos pateikties kolēģiem par eh, komentāriem, tāpat attiecībā uz nacionālajiem parlamentiem tik tiešām atsevišķi parlamenti ir izveidojuši savas izmeklēšanas komisijas un pilnīgi noteikti mēs esam iecerīši ņemt vērā viņu konstatēto, bet kā jau eh, Tas izskanēja iepriekš, šāda veida sanāksmes ar viņiem ir plānotas, un paldies vēlreiz par šādu ieteikumu. Kolēģi, mēs ņemsim vērā visus ieteikumus diskusijām. Ir ļoti daudz, kas izlemjams nākošās nedēļas sanāksmē un pēc tam. Un es gribētu atgādināt to, ka nākošā sanāksme notiek 19. aprīlī kas ir reāli liecinieku uzklausīšana, tā būs atšķirīga no šodienas eh, sanāksmes, un tā noteiks standārtu turpmākajām sanāksmēm. Es aicinu uh, un norādu, ka esam jau koordinātoru sanāksmē sagatavojuši rakstiskus jautājumus, bet es gribētu aicināt visus jūs, kā arī koordinātors un politiskās grupas, organizēties eh, vislabākajā veidā, jo šodien mēs redzējām, tā bija ļoti laba un atklāta diskusija, bet daudzi jautājumi pārklāja viens otru, un mēs nevarējām uzklausīt visas atbildes. Liecinieku uzklausīšana eh, pingpong veidā palīdzēs gūt maksimāli daudz uh, informācijas. Paldies jums par šo ļoti konstruktīvo un atklāto sanāksmi un tiksimies nākošajā nedēļā Strasbūrā, iespējams, gaitiņos, bet 19. aprīlī šeit mūsu nākošajā sanāksmē. Paldies!